So, ich bitte doch alle die. Kolēģi, lūkšu visus ieņemt vietas. Te vēl tiek risināti eh, tehniski jautājumi, gaisa kvalitāte eh, vēl jāuzlabo šai telpā. Jo kaut kas te gaisā tā nedaudz karājas. Un gaisa jātīra, lai mēs varam aktīvi strādāt. Šodien mums ir nodrošināts tulkojums visās valodās, izņemot igauņu un maltiešu. Un vēl gribu teikt, ka trilogi, bet pirmais par kliniskiem pētījumiem 6. novembrī, Glenis Vilmots ziņojums, un vakar bija pirmais trilogs par vēl iekolēģis uh, ziņojumu. Otrais trilogs notiks 5 novembrī, un būs arī tehniskā sanāksme eh, pa vidu. Tad protokoli. 5. septembra un 18. septembra protokoli. Iebildumu nav, tad protokoli arī ir pieņemti. Un uzreiz ķersimies klāt balsošanai. Ceru, ka visi kolēģi ir gatavi balsot, visiem ir kartītes un kartītes ir ievietotas automātos. Visi gatavi? Vai uh, kādam iztrūks balsošanas kartīte? Jā, tagad lūk, pēdējā kartīte ir atnesta. Un varam sākt. Balsojam par sarunu mandātu. Par Eh, visām tēmām. Eh, tad balsojums par sarunu sākšanu, lai panāktu agrīnu otrā lasījuma vienošanos. Um, eh, sarunu komanda ar priekšstātāju vadību, kurā ietilps vēl referents, ēnu referents un ītre komitejas referents. Bet pagaidiet, pagaidiet, viss notiks elektroniski mēs uh, balsosim elektroniski, vajadzīgas 36 balsis par, lai varētu sākt sarunas. Atbalsojam elektroniski un sākam balsot tagad. Balsojam. Ceru, ka visi ir nobalsojuši. Sociāldemokrāti nobalsoja laikam divi par daudz. Vai tagad viss ir kārtībā? Beidzam balsot. 53 pār. 34 pār, nu 53. Tātad nav mandāta mums. 34 tikai par. Pietrūks divas balsis, nav mandāta. Žēl, žēl, bet mandāts netiek piešķirts. Balsosim tagad par nākamiem punktiem. Piektais darba kārtības punkts. Mans ziņojums. Sākam balsot elektroniski. Balsojam lūdzu par piekto punktu. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts viens ir atturējis, bet 49 balsis par. Nākamais jautājums. Sestais darba kārtības punkts. Par biocīdu piedāvāšanu tirgū un to lietošanu. Te tik viegli mums uh, uh, neiest. Grozījums, sestais grozījums, kas ir par? Kas ir pret? pieņemts. 27. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 7. par, pret, atturās, pieņemts. 28. par, pret, atturās, noraidīts. 29. par, pret, atturās, pieņemts. 30. un 32. par pret atturās noraidīts. 31. un 33. kopā par pret atturās noraidīts. 8. par pret atturās pieņemts. 9. par pret atturās pieņemts. 10. par pret atturās pieņemts. 34 un 35 kopā par, pret, pieņemts. Atvainojiet, atvainojiet, kļūdījos, saka priekšstādājs, noraidīts. Tad pārbaudīsim elektroniski. 34, 35 elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts, skaidri noraidīts. 38 par, pret, atturās, pieņemts. 36 un 37 atkrīt. 39. par, pret, pieņemts. 40. atkrīt. Tad tālāk kompromiss 1 par, pret, atturās, pieņemts. 41. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 11. par, pret, pieņemts. 12. par, pret, atturās, pieņemts. 45. par, pret, noraidīts. 13. par, pret, atturās, pieņemts. 46. par, pret, atturās, noraidīts. 47. par, pret, atturās, noraidīts. 14. par, pret, pret atturās pieņemts. 15 par pret atturās pieņemts. 16 par pret atturās pieņemts. 49 par pret atturās noraidīs. 50 par pret atturās pieņemts. 17 par pret pret atturās pieņemts. 52. ir atsaugs, 53. par pret atturās pieņemts. Tagad pirmais par pret atturās pieņemts. Numur 2 par pret atturās pieņemts. 19. par pret atturās pieņemts. 20. par pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim 20. balsojam elektroniski. Nobalsojam un beidzam balsot tagad. Pieņemts. Trešais par pret atturās pieņemts. Ceturtais par, pret, atturās pieņemts. Piektais par, pret, atturās pieņemts. 21. par, pret, atturās pieņemts. 22. un 23. kopā par, nē, atkrīt, atkrīt, atvainojiet. 24. atkrīt arī dzen. 25. par pret atturās pieņemts. Un 26. par pret atturās noraidīts. Balsojam par visu ziņojumu elektroniski. Balsojam lūdzu. Visi nobalsoja, tagad beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsojam par rezolūciju, arī elektroniski. Visi nobalsoja un beidzam balsot. Pieņemts. Un tad mandāta piešķiršana. Balsojam elektroniski par mandātu. Visi nobalsoja un beidzam balsot. Pieņemts. Liels paldies visiem par izrādīto uzticību. Turpinām darbu. Jetzt geht's weiter mit der Abstimmung. Tagad balsojam par zaļo infrastruktūru. Visi gatavi. 19. grozījums par pret atturās noraidīts. 20. par pret nav skaidri, balsojam elektroniski. Sākam balsot par 20. 20. balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. par pret atturās noraidīts. 22. par pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski. 22. grozījums elektroniski. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. par, pret, atturās, pieņemts. 24. par, pret, noraidīts. 25. par, pret, atturās, pieņemts. 27. atkrīt, 26. par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss 1 par. A, te ir divas daļas, atvainojiet, atvainojiet. Par pirmo daļu par, pret, pieņemts. Otrā daļa par, pret, pieņemts bet pārbaudīsim otrā daļā, pirmajā kompromisā elektroniski. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. At otrā daļa pirmajā kompromisā ir noraidīta. Tad 28. par pret Kas ir par 28. Pret. Atturās. Pieņemts. 29. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. 30. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 34. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 33. Par. Pret atturās noraidīts, 35 par pret noraidīts. 33. vēl es pārbaudīju. Labi, 33. grozījums elektroniski pārbaudīsim. Vai visi nobalsoja? Pieņemts. Trīsdesmit seši par, pret, atturās noraidīts. 40. par, pret, atturās pieņemts. 37. par, vai atkrīt? Nē, taču. 37. balsojam par, pret, pieņemts. 38. par, pret, atturās, noraidīts. 39. par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim 39. elektroniski. 39. balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. par, pret, atturās, noraidīts Pārbaudīsim elektroniski. 41. grozījums. Balsojam elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. Pret. Pieņemts. 43. Par. Pret atturas nav skaidrs. Rezultāts balsojam elektroniski. 43. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. par pret atturās pieņemts. 45. par pret atturās noraidīts. 46. par pret atturās pieņemts. 47. par pret atturās pieņemts pieņems, 48. par, pret, atturās, pieņems, 49. par, pret, atturās, pieņems, 50. atsauks, 51. par, pret, atturās, noraidīts, 53. par, pret, atturās, pieņemts, 54. par, pret, atturās, noraidīts, 55. 55 par, pret, atturās, pieņemts. 56 par, pret, atturās, pieņemts. 57 par, pret, atturās, pieņemts. 58 par, pret, atturās, noraidīts. 60 par, pret, atturās, noraidīts. 59 par, pret, atturās, pieņemts. 61 par, pret, atturās pieņems. 62 par, pret, atturās noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. 62. grozījums balsojam elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 63 par, pret, Nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. 63. elektroniski. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, noraidīts. 65. par, pret, atturās, pieņemts. 66. atkrīt, 67. par, pret, atturās. Pārbaudīsim elektroniski. 67. grozījums balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. par, pret, atturās, noraidīts. 69. par, pret, atturās, noraidīts. 70 ir atsaukts, tad pirmais par, pret, atturās, pieņemts. Otrais par, pret, atturās, pieņemts. Trešais par, pret, atturās, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturās, pieņemts. Piektais par, pret, atturās, pieņemts. Sestais par, pret, atturās, pieņemts. Septītais par, pret, atturās, pieņemts. Astotais par, pret, atturās, pieņemts. Devītais par, pret, atturās pieņems. 10. par, pret, atturās pieņems. 11. par, pret, atturās pieņems. 12. pret, par, pret, pieņemts. 13. par, pret, pieņemts. 15. par, pret, atturās pieņemts. 14. Eh, atkrīt. 16. grozījums par, pret, atturās noraidīts, 17. par, pret, nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski, 17. balsojam elektroniski. Beidzam balsot, pieņemts. 18. par, pret, atturās, pieņemts. Un tagad balsojam elektroniski par visu rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, pieņemta vienbalsīgi šī rezolūcija. Turpinām darbu. Abstimmungen sind somit abgeschlossen. Esam beiguši balsošanu. Jāsaka, ka gaisa kvalitāte un temperatūra šajā zālē nav īsti pieņemama. Varbūt, ka varētu vēl piestrādāt. Tagad turpināsim darbu ar debatēm. Tas ir Džulijas eh, Girlingas ziņojums par medu. Nogaidīšu kādu brītiņu, lai tie, kas vēlas doties ārā no zāles, to varētu darīt. Nu, būtu ļoti jauki, ja jūs to darat klusītēm. Un Džulija Girlinga tad varēs uzreiz arī izteikties. vielleicht können sich mitarbeiter mit ihren chefs ich weiß nicht ob wir die unterhaltung da stören hier mit dem weiteren verlauf der sitzung Jūsu sarunas traucē mūsu sanāksmes darbu, un varbūt jūs tomēr varētu tās turpināt ārpus zāles, lai Džūlija beidzot varētu izteikties. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Lūdzu, pagaidiet vienu mirklīti. Mēs negribam, lai jūs nāktos pārtraukt diskusijas vidū. Okay. Please. Thank you, Chairman. Lūdzu, priekšsādātāji, paldies. Es domāju, ka daudzi kolēģi jau ir informēti par uh, šī ziņojuma tapšanas uh, priekšvēsturi. Jau pagājušā gadā decembrī mēs par to runājam, un jāsaka, ka tas ir ziņojums, par kuru balsošana ir ievilkusies garumā, nu gandrīz vai rekords ir sasniegts. Uh, pastāstīšu pašas galvenos principus. Ir EST tiesas 2011. Eh, gada lēmums, kur eh, ir uzskatīts, ka medus ir jāuzskata, ka putekšņus nevar uzskatīt par medus sastāvdaļu. Ja putekšņus uzskatītu par medus sastāvdaļu, tad tas ir jāuzrāda arī uz iepakojuma etiķetes un mm, putekšņi nevar eh, pārsniegt konkrētu procentu daudzumu un tiek runāts arī par ģenētiski modificētiem putekšņiem. Ir jāievēro eh, marķēšanas noteikumi un bija arī eh, eksportēts medus uz Dienvidu Ameriku. Komisija mēģināja uh, saprast, kāda ir esošā situācija, un komisijas priekšlikumā ir rakstīts, ka putekšņi nav medus sastāvdaļa, bet gan dabīga sastāvdaļa, dabīgs produkts, ņemot vērā bišu, kas radies bišu darbības rezultātā. Es atbalstu Eh, komisijas priekšlikumu, kur ir runāts, ka nav iespējams iegūt medu bez putekšņiem, ka putekšņi dabīgi ir sastopami medu un eh, putekšņus medu nepievieno uh, eh, biškopi, bet gan pašas bites. Un, uh, ja tas nebūtu norādīts uz etiķetes, tad tas uh, būtu pretrunā likumdošanai. Bet jāsaka, ka citi vēlas te debatēt par ģenētiski modificētu pārtiku, un viņi to ir izmantojuši savā labā. Jāsaka, ka no GMO uh, eh, radoti, radīti produkti ir jāatzīmē uz etiķetes, un ja putekšņi eh, pārsniedz konkrētu procentu līmeni, medū eh, tas īstenībā bieži vien nav iespējams, un ja eh, putekšņus uzskata par sastāvdaļu, tad ir jāprēķina, cik liela daļa no šiem uh, putekšņiem ir GM putekšņi. Tas teoretiski varētu nozīmēt, ka um, šādi putekšņi ir jāmērķē uz produkta. Tie, kas vēlas ieviest šādu mārķēšanu, grib panākt arī to, ka putekšņi tiek atzīti par sastāvdaļu. Es uh, iesaku sekojošo. 0,9% eh, likme attiecas uz visiem produktiem un te tika noteikti izņēmumi attiecībā uz medu, uh, un tas īstenībā uh, nelabvēlīgi ietekmētu ražotājus, jo viņiem papildus būtu jāmērķē savi produkti. Un jāsaka, ka šī te mērķa īstenošana varētu būt visai nerealistiska. Jāsaka, ka ir jā, īpaši jāprēķina putekšņu daudzums un ģēm putekšņu daudzums medū, bet uh, pagaidām šie aprēķini nav tik precīzi un nevar pateikt, vai patiešām šis, eh, šī latiņa ir pārsniegta. Mums ir bijis diskusija par šo jautājumu un patiešām ir uh, dažādi mm, apsvērumi par līdzās pastāvēšanas uh, pasākumiem un tā tālāk. Jāsaka, ka ir uh, jāizpēta jau esošā ģēmo likumdošana un marķēšanas likumdošana. Nē, te nav runa par medus direktīvu. Jāsaka, ka tagad medus uh, ražotāju nozare uh, riskē kļūt par tādu kā blaku skaitējumu. Uh, visās šajās diskusijās par ģenētiski modificētiem organismiem. Jāsaka, ka ieviešot šādu priekšlikumu mēs varētu izdarīt lāču pakalpojumu patērētājiem un nabaga med medus ražotājiem, e, biškopiem būtu jācīnās ar jaunu administratīvo slogu. Es nedomāju, ka mēs to vēlamies panākt. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Nākamais. Pēterlis kungs. Lūdzu, es jūs ieraudzīju, jā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlējos stādīties priekšā. Es esmu referents un esmu deputāts un joprojām pīšu kopis. Man nav daudz stropu un es neimportēju medu no citiem kontinentiem, bet esmu, protams, arī patērētājs. Un domāju, varu saprast, kas rūp patērētājiem. Nu, viņus neinteresē šīs cīņas starp Eiropas komisiju un Eiropas Savienības tiesu. Un viņi ne, viņus neinteresē, kas ir putekšņu vai sastāvdaļa vai kas cits. Patērētājus interesē tas vai mētus, ko viņi iegādājas, satur ģēmo vai nē. Es domāju, ka patērētāji kļūst aizvien informētāki un uh, šis, eh, šīs diskusijas varētu radīt arī nevēlamu e, eh, efektu. Es negribu, lai mēs te sadalītos divās nopiet, nometnēs, viena atbalstīt Eiropas komisijas priekšlikumu un citi eh, EST lēmumu. Mums jādomā par uh, patērētāju uh, labklājību un, protams, arī par to, kas notiek tirkū. Es zinu. ko nozīmē šīs tehnoloģijas un putekšņu saturs medu un tā tālāk. Tas man nav nekas jauns. Savos grozījumos piedāvāju ņemt vērā EST spriedumu un ģēmo uzskatīt, ģēmo putekšņus uzskatīt par medus sastāvdaļu. Bet ņemot vērā visas pieminētās problēmas, uh, mēs varētu vienoties par ļoti, ļoti vienkāršu risinājumu. Proti, ka medus vai daļa no medus tiek marķēt kā medus, kas ir pārbaudīts uz ģēmo saturu un kā medus, kas nav pārbaudīts uz ģēmo saturu. Tātad patērētiem ir tiesības zināt, vai tur ir kādas ģēmo pēdas vai nē. Uh, I think that uh, the voluntary testing uh, would allow. Domāju, ka brīvprātīgas pārbaudes varētu novest pie tā, ka būtu šādi marķējumi medus brīvs no ģēmo un medus ar ģēmo piedevam. And I think that by that we, we would uh, place consumers this... Tādā veidā patērētāji būtu galvenie ieguvēji un kvalitatīvāki produkti attiecīgi arī maksātu. ir iespējams izmantot privātus zīmolus, un tie biškopi, kas vēlas pārliecināt uh, patērētājus, izmanto tādu marķējumu, uz kuru skaidri un gaiši ir norādīts, ka šīs medus tika pārbaudīts un tajā nav GMO. Tā vietā, lai piedāvātu kaut kādus patsvarīgus lēmumus, Un saprotot, ka ir grūti vienoties, vai e, šie putekšņi ir medus sastāvdaļa vai nē, tirgus e, varbūt būtu tā instance, kas pieņemt lēmumu, uzlikt, e, uzlikt uz burciņš šādu marķējumu vai nē. Domāju, ka varbūt tas ļautu nomierināt sakaisušos prātus un uh, Eh, jāsaka, ka ģēmo taču patiešām izraisa parasti ļoti, ļoti kaismīgs debats Eiropas parlamentā. Paldies! Paldies! Brita Raimers. Dankeschön. Ich möchte gerne. Äh... Paldies! Es labprāt atbalstītu Žuliju Gerlingu. Uh, gribētu to pateikt arī savādākā veidā. Ja mēs šeit sāksim apzīmēt uh, eh, ziedputekšņiskā piedevu, tad mēs atvērsim Pandoras lādi. Kā daudziem zina, esmu lauksaimniec, un kā lauksaimniec zinu, tad uh, bit, bites ražo medu. Tās ir no bites. Uh, eh, paņēsim arī citu produktu, kas nāk no dzīvniekiem. Uh, pienā ir uh, obaltumvielas. Ja mēs tagad uh, sakām, ka ziedputēšana ir medus daļa, tad mums jāsāk arī diskutēt uh, par to, ka obaltums ir uh, piena sastāvdaļa vai piedeva. Vai arī tā sastāvdaļa kā dabiska produkta, tas pats ir laktozi. Vai tā laktozi arī ir piedeva vai, vai sastāvdaļa? Tauki, vitamīni, bet tie ir piedeva vai sastāvdaļa, tas pats ir olu olas dzeltenums, vai tā ir piedēva vai sastāvdaļa. Olbaltums <laughs> piedāvāja sastādāja, vai arī Ola Čaumala. Bet mēs visi zinām, ka Ola ir produkts, vesels produkts, un tas viss ir sastāvdaļas, un nekāds piedevas, kas apzināti, jo kāds tā gribēs, tur pielicis klāt. Un arī biškopis eh, nepieliek medumu klāt zietputekšņus, bet bite to dara. Un eh, mēs bez definīcijas eh, dzīvnieks neko apzināti nepieliek klāt produktam, bet tā ir pavisam dabiska rīcība. Un jā, tas tā ir, tad mēs ātri esam klāt pie šīs problēmas būtības. Mēnešiem jau diskutējam, mēs mēģinām sasaistīt divas dažādas tēmas, par kurām mums nav runa. Šeit vienkārši ir runa par ekspertu vērtējumu. Proti, vai ziedbūtekšņi ir sastāvdaļa vai piedeva, nav par to. Uh, īstenībā runa, vai, vai tas drīkst būt ģenētiski modificēts vai nē. Īstenībā par to jādiskot visam kaut kur citur. Tādēļ es ļoti atbalstu Žili Gērlingu, jo tā, tā nav nekāda piedeva, bet medus sastāvdaļa. Turklāt vēl šajā ziņojumā esmu sagatavojusi arī grozījumus, mums vajadzētu ņemt arī vērā, kaut arī ļoti augstu cienu komisēju, kas ir ļoti kompetenta un arī zina, ka labprāt pati vienmēr grib visu lemt bet kā arī parlamentam padomē ir eksistenciāls tiesības, proti paust arī tautas viedokli, proti, ka tauta pati sevi kontrolē. Tādēļ mēs arī, mums šeit ir jāuzmanās, lai mēs pārāk daudz neatstājam komisijas rīcībā lemt pielikumos, bet šeit precīzi paraugāmies, kur komisija var rīkoties efektīvāk, kur tā var rīkoties labāk nekā mēs, kur mēs esam pārslūgoti, bet kur pamatlēmumos mums ir tiesības eh, līdzi lemt, tas ir koplemšana. Tādēļ, atbalstot grozījumus, gribētu pievērst jūsu uzmanību, ja mēs tagad sāksim ziedputēšanas definēt kā piedevas, tad es varu sadarēt. Mēs arī par daudziem citiem produktiem nākotnē atkal to pašu visu sāksim no gala. Un tad eh, pamazām tas viss pārsniegs saprāta robežas. Jā, paldies. Tagad Helmūts, jā, paldies. Kas bija no sākuma, Vista vai Ola, tā arī varētu pajautāt. Tālāk Kris Deivis un tad eh, Piru Jūzo un Anna Rosbaha. Kris Deivis, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eiropas Savienībā mēs esam pieņēmuši pietiekami daudz likumdošanas par ģēmo marķēšanu. Nu, bieži vien eh, ir jāpārbauda, vai ģēmo ir produktā. Jāsaka, ka te tiek vainotas bites. Bites it kā izplata šos potenciāli bīstamos ģēm putekšņus, apdraud patērētājs, un mums tagad ir jāapdraud bites, eh, jāaptur šīs bites Nu, komisijai vajadzētu ieviest izsekojamības programmu, lai kat Tātad mums varbūt sešu mēnešu laikā ir jānoķer katra bita, kas pārvietojas ejas teritorijā, un tā ir jāievieto mikročips. Nu, cilvēkiem ir jāzina, kur šīs bitas pārvietojas, lai tās nepārnēsā ģēm putekšņus. Un mums ir jāpārmāca bites. Viņas jau nezināja, ka šādas problēmas pastāv. Bites ir par to jāinformē, jāsaka, ka ir jaunas prasības. Tātad es uzskatu, ka mēs varam izmantot, piemēram, eh, dažādas mm, ierīces, tehnoloģiju, piemēram, mēs pie katra uh, eh, brīša stropa varam novietot televizoru un atskaņot tur uh, diskus, informējot par jaunajām prasībām, lai bites vienkārši mm, saprastu, kas īsti notiek. Uh, Un mums ir arī tādi skrāpji jānoliek pie katra bišu stropa, lai bites varētu pašas noskrāpēt putekšņus, lai tie nepiesārņotu medu. Un varbūt, ka bišu pārstāvi tiesā teiks, ka nav informēti par ģēme, ģēmo nodarīto kaitējumu cilvēkiem. Un ja tiek runāts par putekšņu nodarīto kaitējumu eh, dzīvām būtnēm, cilvēkiem, īstenībā varbūt šādi iespējamie bija daudz zemāka nekā tā, ka asteroīds varētu ietriekties zemē kuru katru brīdi. Un šādos gadījumos mums ir jāparūpējas. Ja mēs bieži vien darām dažādas muļķības, Un ja mēs neatbalstīsim Džūlijas ziņojumu, tas pat tiešām būs aplāme. Paldies! Thank you very much. Next speaker is Pilar. Paldies, Pilara Jūza lūdzu. Sí. Muchas gracias, presidente. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. ironiski, jā, ka Dēvis kungam tas varbūt nebūs ko teikšu, bet gribu vienkārši pateikt atbalstu Gērings kundzi jā, patiešām tā ir, tas ir pilnīgi stabili sastāvdaļa un nevis uh, piedeva. 0,9% ir šī robeža vērtība, tad tur nav nekāds īpašs marķējums vajadzīgs. To varētu salīdzināt arī ar tu parasti vienkārši tie ziedputiši, tu nav nekādu, nekādu risku. Es atbalstu pilnībā Gerings kundas teikto. Jā, uh, Anna Rosbacha tagad, lūdzu. Tak, formand. Ja, jeg kommer jo altså også fra en biavlerfamilie. Paldies. Arī es nāku no biškopju ģimenes. Udtaler og ret. Altså det der med at indfange hver bi og... Es piekrītu Krisam Deivisam un citiem runātājiem forkerte pollen. Det bliver lidt af en opgave. Um, bier. Nu, tas būs visai sarežģīti pateikt bitēm, kas tām īsti jādara. Bitēm. Bites parasti uh, pārvietojas vairāku kilometru attālumā, un nu, tad ir jāpaskatās, vai tur teritorijā nekur nav sastopama tuvākajā rādusā ģēmo produkti. Es pilnībā atbalstu Džuliju Girlingu. Tā ir, eh, tas ir medus komponents, nevis sastāvdaļa. Paldies tagad komisiju un tad atkal referenti. Thank you very much and good afternoon. Paldies. Labdien. Īstenībā kolēģi minēja jau vairumu argumentu, kas man bija mēls galā Un komisijas priekšlikumā mēs ņemam vērā to, kādas intereses ir nozarē strādājošiem. Mēs veicām arī ietekmējumu, ietekmes izvērtējumu un medus ir dabīgs produkts. Putekšņi ir medus komponents Un tie ir patiešām fakti, neviens neko tādu nav izdomājis. Tā tas vienkārši ir. Priekšlikumā mēs nemainām EST spriedumu, ka ģēm putekšņi ir jāpieļauj saskaņā ar, ar regulu 2013. Jāsaka, ka ģēm putekšņi tiks iekļauti ģēmo likumdošanā kā pārtiks produkti, kas ražoti no eh, šādiem organismiem. Mēs nedarbojamies, eh, mēs nepārkāpjam patērētāju intereses. Jāsaka, ka marķēšana notiks, ja eh, šajā produktā būs sastopama vairāk kā 0,9% no ģēm ja mēs te runājam par organisku pārtiku, uz to attiecas pilnīgi tādi paši marķēšanas izņēmumi. Mums nevajadzētu šeit jaukt dažādas lietas, mēs runājam arī par koeksistenci, tā ir pilnīgi cita direktīva un uh, medumu tajā nav ko meklēt. Un pēc tām diskusijām, ko uzklausīju šodien, es ceru, ka mums ir iespēja vienoties pirmajā lasījumā. Paldies! Paldies komisijai un visu beidzot došu vārdu referentē. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies kolēģiem, kas atbalsta manu ziņojumu. Peterles kungs šo pēcpusdienu izteica jaunu piedāvājumu, proti par to, ka varētu uz etiķetes norādīt, vai produkts ir pārbaudīts vai nē, bet tas varētu būt ļoti, ļoti piņķerīgi un problemātiski un nav arī iesniegt nekādi grozījumi, kas, ko tādu piedāvā, līdz ar to būtu grūti šādu fragmentu iedzīvināt tekstā. Bet, nu, protams, eh, es par to vēl apspriedīšos eh, pēc sanāksmes, lai padomātu, vai ir iespējams kaut ko tādu darīt, vai ir iespējams vienoties par šo kompromisu. Mums ir vienkārši jāvienojas, vai eh, putekšņi ir sastāvdaļa vai komponents, un uh, Iespējams, ka mēs varētu vienoties arī par šādu marķējumu. Atsaucoties uz citu kolēģu izteikumiem, jā, es domāju, ka mēs visi varam piekrist, šeit mēs nerunājam par koeksistenci, jeb līdzās pastāvēšanu un ģēmo uh, marķēšanu. Jāsaka, ka pašā sākumā bija milzīgi izaicinājumi Jāsaka, ka parlaments ir veids ietekmes izvērtējumu un tādā veidā mums izdevās atrisināt daudzas problēmas un tās arī izskaust. Tas ir patiešām labi un uzskatīsim to par tādu iedrošinošu faktu. Liels paldies! Vielen Dank! Liels paldies, Gailings kundzē! Paldies arī par debatēm. Agri 5. novembrī būs balsojums. Tā lauksamsies komitejā un mēs vidus komitejā 27. novembrī balsosim. Plenārsēdē mums vēl nav nekādi datumi. Tālāk pāriem pie nākamā punkta - Esteris Delanga ziņojums. Un uh, referenti uzreiz arī saņem vārdu. Lūdzu. Jā, dank u vēl, uh, voorzitter. Um, het was een uit... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tas bija izaicinājums nevien tematiskā jomā, bet. Uh, pagājuši pirmdien mums bija daudz sarunu, un man tagad ir ļoti grūti to visu apkopot. Jāsaka, ka iniciatīvas ziņojumā bija ierobežots zīmju skaits. Mēs īstenībā varējām viegli to padarīt vēl divas, trīs reizes garāku. Es gribēju pateikt par paš, pastāstīt par pašu svarīgāko. Mēs visi esam informēti, ka mēs, kā ves, sabiedrības veselības un vides komiteja, esam atbildīgi par ziņojuma gatavošanu un eh, jāsaka, mēs esam piedzīvojuši krāpšanos ar pārtiks produktiem pēdējo mēnešu laikā, no nu, zirgu gaļas skandāls bija pēdējais, eh, tālāk bija arī krāpšanās ar saldumiem, un tur bija kaut kādi eh, ar maizi vēl bija pārkāpumi, un jāsaka, ka zirgu gaļas skandāls bija tās pēdē, tā pēdējā pile ciešanu kausā, un jāsaka, ka tas jau nav tāds vienīgs izolēts gadījums. Un īstenībā mēs sastopamies ar paradoksu. Jāsaka, no vienas puses Eiropā vēl nekad nav bijuši tik nekaitīgi uh, pārtikas produkti, jums ir 260 reizes lielāka iespēja eh, nomirt no gripas nekā saindējoties ar pārtikas produktiem, bet no otras puses, eh, atminoties šos skandālus, mēs varam teikt, ka viena trešdaļa no patērētājiem vairs netic eh, tam, kas ir rakstīts uz produkta iepakojuma. Pretēji ASV, Eiropas Savienībā nav tādas centrālas definīcijas. Protams, ir ļoti daudz mm, likumdošanas par pārtiks nekaitīgumu, Tad vispārīgajā pārtiks likumdošanā ir noteikts, ka etiķetes nedrīkst būt maldinošas, un, protams, ir jābūt arī kontrolēm. Ir kontrolas, ir daudz normu pārtiks nekaitīgumu jomā, bet runājot par krāpniecību un eh, par krāpniecību, kas nelabvēlīgi ietekmē sabiedrības veselību, par to vēl nav tādas skaidras likumdošanas. Protams, ja mēs runājam par uh, apdraudējumu veselībai, Tas ir atrunāts vairākās likumdošanas paketēs, un mums galu galā vajadzētu vienoties par šo definīciju, kā mēs cīnīsimies pret šo fenomenu. Protams, mums ir galvenokārt jādomā par uh, to, kā nedrīkst maldināt patērētājus, un citreiz tas notiek ar nolūku. Uh, Protams, eh, varbūt eh, sagadījumi, varbūt negadījumi, kaut kas var atgadi, atgadīties, bet ja tas tiek darīts ar nolūku, tā jau ir ļaunprātība un citi dara to arī, lai iedzīvotos. Protams, mums ir nepieciešama arī informācija, dati. Ir dalība valsts, kur šāda informācija ir apkopota, citās eh, ir ļoti maz datu vai gandrīz nekā. Tā tad mums ir jābūt arī zinātniskiem datiem. Ja mēs runājam par uh, krāpniecību pārtiks nozarē, uh, citreiz uh, ir izplatīts, ka, piemēram, uh, dārgas sastāvdaļas tiek aizstāts ar lētākām sastāvdaļām, piemēram, uh, granāta ābola sulai tiek piemaisīta vienkārša ābola sula, nu, tāpat uh, tas bija arī uh, zirgu gaļas mm, afēras gadījumā citreiz eh, parasti produktu tiek marķēti kā bioprodukti un, eh, protams, eh, tas nozīmē koncerniem iedzīvošanos, ir šis finansiālais stimuls un ir arī eh, šie geogrāfiskas izcelsmes produkti, reģionāli produkti, citreiz arī šādi marķējumi tiek eh, nepamatoti izmantoti, un ir arī tādi produkti, kas bieži vien ir aprakstīti zinātniskajā literatūrā, galvenokārt Amerikā. Viņi patiešām mums ir aizsteigušies priekšā. Te var runāt par zivīm, medu, bioloģiskiem produktiem. Par medu mēs nu pat runājam un arī konkrētu augļu sulas. Nu, jūs to varat arī ziņojumā precīzāk izlasīt. Jāsaka, ka pastāv patiešām ļoti augsts risks nodarboties ar krāpniecību, ja uh, ir mazas um, iespējas tikt pieķertam un ir augstas uh, ļoti labas peļņas iespējas. Pat tiešām iespējas tikt pieķertam šādā krāpniecībā Eiropā ir ļoti, ļoti minimālas. Un vēl kāds veicinošs faktors ir tas, ka pārtikas ražošanas ķēde ir ļoti, ļoti sarežģīta un ir grūti izsekot eh, visam šim procesam, un, protams, eh, pārtiks ražošanas ķēde ir daudz sarežģītāk nekā tas bija pirms 30 gadiem, un visu ir daudz grūtāk izkontrolēt. Protams, ka eh, vietējās iestādes bieži vien nestās, kas notiek, ja produkts ir pārvests pāri valsts robežai. Protams, ir jābūt labākai sadarbībai, vai nu pateicoties Eiropol vai komisijai. Dalība valsts šeit var izmantot brīvprātības principu un, protams, likumdošana arī atšķiras no valsts uz valsti. Tā tad ir jābūt sadarbībai pārobežu līmenī. Es vairākas reizes arī dzirdēju ka arī, piemēram, Nīderlandē nebija gatava sadarboties ar Eiropolu un komisiju, kad uh, bija jāizsako uh, zirgu gaļas uh, maršrutam. Jāsaka, ka tie cilvēki, kas neapstrādā pārtiku, bet to iepērk un pēc tam pārdod tālāk, arī īsti netiek labi kontrolēti. Līdz ar to ir daudz dažādu faktoru. Eh, kas norāda, ka ir daudz struktūrālu eh, vājo vietu, pārtiks ražošanas sistēmā un gribēju jau teikt, ka pārtika nekad nav bijusi tik droša un nekaitīga, bet uh, tomēr tādas labas kontrolas trūkums padara mūs ļoti viegli ievainojumus. Uh, Jāsaka, ka īrijas iestādes zināja, ka četri uzņēmumi piedalījās krāpšanā ar zirga gaļu, bet jāsaka, ka mm, šī krāpšana tika konstatēta ārpus īrijas robežām, un īrijas iestādes šeit bija atbildīgas, tām vajadzēja veikt izmeklēšanu, un es ceru, ka tā arī notiks, bet, diemžēl, trīs uzņēmumi, pret trim uzņēmumiem nebija pietiekami labi pierādījumi, bet bija jāinformē Nīderlandes, eh, apvienotās apvienotās karalists e, iestādes un arī Eiropolu. Un, e, jā, šo informāciju kaut kas tiks darīts, tas būs ļoti jauki, bet, nu, tas vēl ir apšaubāmi. Protams, e, es izdaru arī vairākus uh, ieteikumus, kādai ir jābūt šai institucionālajai uzbūvēji, kā labāk cīnīties pret šādu parādību, Tas, ka Eiropas komisija vispār ir gatava šo problēmu izskatīt, jau ir liels progress. Protams, tie vēl pagaidām ir tikai bērnu šļupsti. Ši, šis priekšlikums vēl ir uh, zīdaiņa autiņos, bet kaut kas jau ir noticis. Protams, ka pārtiks drošības aģentūrai ir jādara vairāk un ir jābūt arī attiecīgai politikai. EFSA ziņojumos bieži vien ir ļoti daudz svarīgas informācijas, bet praksē notiek ļoti maz. Ja mēs runājam par uh, Uh, zirgu gaļu, uh, pārtikas un veterinārais dienests sagatavoja ziņojumu, kur bija pietiekami daudz informācijas. Tur bija norādīts, ka ir ļoti vienkārši arī ar šiem zirgu certifikātiem krāpties. Un beigās nekāda soļa netiks spērti, no nu, šis ziņojums uh, bija kaķim zem astes. Uh, Un, piemēram, varētu eh, katru gadu tikties ar šīs organizācijas pārstāvjiem, lai viņi mums pastāstītu par eh, savu ikgada darbu un nosprostajiem mērķiem. Ja pievēršamies likumdošanai, eh, tagad tiek pārskatīta oficiālo kontroļu likumdošana un varētu cerēt, ka kopīgi ar atbildīgo referentu, kas gatavo ziņojumu par kontrolēm, mēs varētu labāk sadarboties. Uh, Komisija ir bijusi tāda ļoti pieticīga runājot par eh, spēcīgākam kontrolēm. Man liekas, ka šī latiņa ir jāpārceļ augstāk. Nu, atkal par to pašu zirgu gaļu. Ja īriem izdevās izdosies celt prasību pret šo uzņēmumu, eh, tad maksimālā soda nauda, ko viņi varēs eh, pieprasīt, būs 30 tūkstoši eiro, bet par vienu konteineru zirgu gaļas, par vienu kraus kastu jūs varat nopelnīt 65 tūkstoši eiro. Nu, tad jāsaka, ka šī soda nauda nav visai augsta. Un... Mm Eh, jābūt arī eh, stingrākai likumdošanai attiecībā uz eh, tādu marķējumu, ja produkts tiek pārdots no viena uzņēmuma otram uzņēmumam. Un eh, jāsaka, ka mēs šo problēmu nevaram atrisināt vieni paši. Es gribu teikt, ka arī uh, uzņēmumiem ir eh, jāuzņemas korporatīvā atbaldība, viņiem ir uh, jāskatās, no kurienes nāk izēvielas, vai, uh, piemēram, lejviela, kā domā, kā garantēt produktu autentiskumu. Daudz uzņēmumu pie tā jau strādā, ir dažādas starptautiskas un vietējas iniciatīvas, no kurām var mācīties. Un man vēl ir ir jāpasaka sekojošais. Kontrols instances. Kontrols instances eh, strādā nu, gandrīz kā policijā, tā tas notiek Itālijā un Dānijā. Kontrolas instances ir darījuši ļoti daudz, krāpniekus ir bijis eh, labāk pieķert, vieglāk pieķert un. Uh, Ir arī daudzas valstis, kur šīs kontrolas ir iespējams prognozēt, visu laiku tiek izmantot vien un tie paši lekāli, daudz uzņēmumi jau zina, ka kontrolas un revīzijas notiks, un tās valstis, kur šīs kontrolas iestādes darbojas līdzīgi policistiem, es atvainojos, saka eh, runātāji, tātad, kur viņi uh, ir jau, kur, kur šīm iestādēm ir ļoti laba oža, viņi jau saprot, kur meklēt šīs problēmas, tur uh, šīs kontrolas, nu, norisinās daudz, daudz veiksmīgāk. Es esmu nu, pateikusi pašu svarīgāko un ar nepacietību gaidīšu kolēģu izteikumus un esmu gatava arī e, vienoties par kompromisu grozījumiem, bet es, protams, saprotu, ka par to var pateikt vēl daudz, daudz vairāk. Paldies, priekšsēdētāji! So, next speakers, Jill. Tagad lūdzu um, Žils Paņo, eh, ēnu referents. Paldies priekšsādātāji, eh, kolēģi, eh, runājot par gaļu. 500 kilogrami dažādu būciņu, kas ir bīstami nesen bija pārtvērti divas tonnas um, jūras vēlšu, tonna gaļas. Tā bija e- Eiropola iniciatīva, operācija, kas bija visai plaša, daudz plašāka nekā varēja iedomāties vēl pirms dažiem gadiem. Un ir ļoti svarīgi um, pieņemt šo iniciatīvas ziņojumu. Mēs vēlamies šo pārtikas drošības jomu regulēt labāk, jo Uh, pašlaik, uh, protams, ļoti izplatīta ir uh, krāpšanās pārtikas jomā. Mēs esam pret pārtikas produktu viltojumiem, jo tie ir bīstami. Tie ir bīstami no veselības skata punkta, jo tiek ražota pārtika bez kontrolēm pārtikas ķēdē, un patērētāji pērk uh, šo pārtiku, riskējot ar savu veselību un pat dzīvību. Nepieciešams mainīt pašreizējo juridisko satvaru, kas neļauj efektīvi cīnīties uh, pret šādām problēmām. Mēs piedzīvojām vairākus skandālus, kā piemēram 13. gadā zirgu gaļas skandālu, un Eh, pārtikas drošības aģentūra būtībā tikai reaģē uz krīzēm. Mums vajadzētu savukārt eh, runa, eh, rīkoties preventīvi Eiropas Savienībā. Pat ja mūsdienās daudzas dalību valstis nevar vēl par to vienoties, mums ir nepieciešams stingrāks juridiskais satvars un ļoti konkrēti pasākumi, lai mēs varētu uh, Uh, veicināt pilsoņu uzticību uh, pārtikai Eiropas Savienībā. Kā teica referentes kundze, nepieciešams harmonizēt rīkoties pret uh, krāpšanu pārtikas jomā un pret pārtikas viltojumiem. Es arī uzskatu, ka dalībvalstīs paredzētās sankcijas nav pietiekoši stingras, lai uh, atturētu pārtikas mafiju no nelikumīgas rīcības. Jūs salīdzinājāt šo problēmu ar narkotiku tirzniecību. Pilnīgi pareizi. Francija, piemēram, nākamajā mēnesī pieņems likumu, kas ļaus palielināt sankcijas par ekonomiskiem nozigumiem uh, un tas ir solis pareizā virzienā. Es uzskatu, ka nepieciešams atbalstīt ziņojumu, bet vajadzētu vēl pielabot to dažos punktos. Vispirms par patērētāju informēšanu. Šajā rezolūcijā nav atrunāta informācija patērētājiem. Mūsu galvenais uzdevums ir atjaunot mūsu pilsoņu uzticību Eiropas Savienības pārtikas jomā. Tad Nākamais punkts ir uh, pārtikas uh, viltojuma apkarošanas tīkli, kas palīdzētu rīkoties saskaņotāk, un agrīnā brīdināšana, lai cīnītos pret pārtikas viltošanu. At mēs uh, redzam, cik svarīgi būtu spēt reaģēt savlaicīgi. Tad nepieciešams arī panākt uh, lai gatavojās pārtīkā tiktu norādīta arī gaļas izcelsme, un šai prasībai jābūt obligātai. Šī prasība būtu jāiekļauj ziņojumā, un vajadzētu arī grozīt likumprojektu par patērētāju informēšanu kas ir paredzēts uz oktobra beigām. Paldies! Nākamais runātājs Korina Lepāža. Priekšstādāja kungs, referentes kundze, es gribētu jūs apsveikt vispirms ar lieliski paveikto darbu. Es atbalstu jūsu Uh, ziņojumu, bet man ir daži priekšlikumi. Vispirms es gribētu parunāt par pārtikas ķēdes operatoriem, uh, par veterināriem dienestiem un inspektoriem, kas cīnās pret pārtikas viltojumu. Tas ir smagais ikdienas darbs, kas tiek veikts patērētāju labā. Jūs uh, runājāt par to, ka nepieciešams uzlabot juridisko satvaru, bet darīt to pareizi. Protams, svarīgi būtu harmonizēt sankcijas Eiropas Savienībā, bet uh, vajadzētu pievērsties arī globālajām problēmām. Jūs uh, runājat šeit par pārtikas krīzi un par krāpšanos pārtikas jomā. Es gribētu ierosināt izmantot pārtikas kontroles ķēdes, jeb tīklus, uh, kā piedāvā ēnu referents. Un nepieciešams uh, paredzēt arī, uh, kā krāpšanās pašlaik notiek kontekstā, kad iedarbojas joprojām ekonomiskā krīze un arī sociālais dempings, uh, kas, protams, uh, cilvēkiem ļauj izvēlēties lētāku pārtiku, bet ne tikai. Uh, tad jārunā par informāciju patērētājiem, par etiķetēm, uz uh, kurām uh, būtu informācija par pārtikas izcelsmi un arī par uzturvērtībām. Tad es atbalstu ēnu referenta priekšlikumu par marķējumu un etiķetēm. Mums ir nepieciešams uh, panākt pilnīgu marķējumu jebkurai gaļai, vai tā būtu lielopu gaļa, zirgu, aitu vai putnu gaļa 2012. gadā uh, eh, NVO uh, eh, uh, eh, savāca informāciju par problēmām ar uh, zivju marķēšanu Eiropas Savienībā un arī ASV, un mēs redzam, ka arī tur ir problēmas. Tāpat jūsu ziņojumā nav nekās atrunāts par dārzeņiem un pesticīdu saturu. Es domāju, ka dārzeņi un augļi, ko ievie, iev, ievēt no trešajām valstīm, uh, ir uh, jāpārbauda un jārīkojas pret operatoriem, kas uh, importē nepārbaudītus produktus. Uh, nedrīkst uh, pieļaut, lai zem Eiropas operatora vārda tiktu izplatīta pārtika, kas nav pie, pārbaudīta un uh, atbilst Eiropas normām. Un visbeidzot par inspektoriem un kontrolētājiem. Jūs uh, vēlaties, lai kontrolētāji būtu pieredzējuši un neatkarīgi. Tas ir ļoti labi, bet esmu nedaudz skeptiski noskaņota uh, par domu, ka dalībvalstis varēs tiešām veikt efektīvas kontroles un uh, izvirzīt pietiekoši augstas prasības Uh, inspektoriem, uh, samazinot te pašā laikā, piemēram, veterināru ārstu skaitu, uh, kas jau tagad ir konstatējums un paredzēts arī nākotnē kad nepieciešams panākt tiešām labas kvalitātes kontrolas, bet bez kontrolēm mēs kvalitāti nenodrošināsim. Lielas paldies! Tagad trīs tehniķi nodarbojas ar gaisa kvalitātes labošanu mūsu telpā viņi eh, pārbauda gaisa filtrus, tā kā var cerēt uz uzlabošanos. Un kaut kas jau ir tagad nedaudz uzlabojies pēc balsošanas. Tagad lūdzu uh, Džulija Gerlinga, ēnu referente. Paldies priekšsēdātāji. Liels paldies referentei par šo ziņojumu. Uh, Ļoti labi, ka šis ziņojums tiešām uh, ir uh, kodolīgs un uh, neizplūst uh, nevajadzīgajās detaļās. Es tam piekrītu, bet gribētu papildināt ziņojumu. Protams, es saprotu, ka jāievēro arī uh, garuma ierobežojumi. Bet es domāju, ka mani priekšlikumi nebūs arī pārsteidzoši. Pašlaik ir īstais laiks uh, pievērsties šai pašu iniciatīvai un runāt par oficiālajām kontrolēm un pārmaiņām kontrolas sistēmā. Mēs uh, savācām daudz informācijas, gatavojot šo pašiniciatīvas ziņojumu, izskatījām vairākus likumdošanas projektus. Un, kā es teicu, tagad ir tiešām īstais laiks šo iniciatīvu izstrādāt. Tad mums vajadzētu definēt, kas tad ir krāpšanās pārtikas tirgū. Dalību valstu eksperti strādā pie šīs definīcijas komisijas dienesta arī dzan, bet pašlaik nav vēl uh, nekādas Eiropas atsauces laboratorijas, kas nodarbotos ar pārtikas viltojumu atklāšanu. Ļoti svarīgi ir izstrādāt kopējos standartus. Mēs vēlamies eh, rīkoties efektīvāk eh, pēc eh, zirgu gaļas skandāla. Un, piemēram, testējot lielopu gaļu, jānosaka robežu līmeņi, un bieži vien šie robežu līmeņi jānosaka spontāni, ad hoc, tad, piemēram, apvienotajā karalīstē Eh, bija noteikti šāds eh, eh, pagaidu līmenis. Tas varbūt ir attaisnoti šajā konkrētajā gadījumā, bet žēl, ka mums šādi atsaucas līmeņi nav sistēmā un nav uh, apstiprināti. Tad arī par uh, tolerances robežām. Runa nav tikai par pārtikas produktu procentuālo daļu, ko mēs pārbaudām, mums ir nepieciešami konkrēti standarti, kurus varētu izmantot eksperti pastāvīgā darbā. Daudzi jau teica, ka FAO uh, personāls uh, runā un nodarbojas ar pārtikas kvalitāti, bet ne ar viltojumiem. Personāls nav apmācīts atklāt pārtikas viltojumus. Nākamajā nedēļā mēs runāsim par daudzgadu finanšu schēmu, un mums ir ziņojums par uh, programmu apvārsnes 2020. Es domāju, ka mēs varam izmantot visai labu argumentu, lai uzlabotu situāciju pārtikas uh, kvalitātes ziņā, jo pārtikas viltojumi apdraud pārtikas drošumu un vajadzētu atvēlēt arī finansējumu programmā apvārsnes 2020, lai uh, uzlabotu pārtikas drošumu, cīnoties pret pārtikas viltojumiem. Es domāju, ka mēs varam šeit runāt par apmācības pasākumiem, par pētniecības projektiem, kas jāpaveic ļoti ātri. Protams, jāievēro arī budžeta ierobežojumi. Uh, kā saka referente. Bet šī uh, plaisa mums kaut kādā veidā jāizpilda. Un tad vēl par īpašo atbildību, kas gulstās uz mazumtirgotājiem. Protams, ļoti interesanti bija redzēt, kā uh, mazumtirgotāji aizsargās sevi un uh, savus zīmolus Un pašlaik IMCO komiteja uh, izskata brīvprātīgo kodeksu mazumtirgotājiem. Protams, tur runa ir par izmaksām, uh, par uh, netaisnīgu attieksmi pret piegādātājiem, par rentabilitāti, bet es domāju, ka vajadzētu arī pārtikas kvalitātes standartus tur iestrādāt. Paldies! Liels paldies! Eh, Demesmēkera eh, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlējos pateikties Delāngas kundzei. Jāsaka, ka ziņojuma uzmetums ir ļoti labs. Un ir ļoti labi, ka viņa norādīja, ka zirgu gaļas skandāls ir pirmām kārtām krāpniecība. Jāsaka, ka ir iespējami daudz uzlabojumu pārtikas nekaitīgumu jomā, bet mums nevajadzētu radīt iespaidu, ka Eiropas Savienībā tās ir milzīgas struktūrāls problēmas, jo tā tas viss nav. Jūs to arī ļoti labi uzsvērāt. Vēl ir jādomā arī par mērķiecīgākiem un augstākiem sodiem ir jābūt daudz augstākai soda naudai un sankcijām ir jābūt pietiekam stingrām, lai krāpnieki nebūtu vilināti piekopt šādu negodīgu praksi. Īstenībā ir šeit tāds pamudinājums tā pamatīgi diskutēt par pārtiks ražošanas ķēdi. Uh, jāpieprasa, lai šīs pārtiks ķēdes būtu īsāks, vairāk jālieto sezonāli, bioloģiski, vietēja, eh, vietējas izcelsmes produktu. Es domāju, tā mēs atkal varētu atgūt patērētāju uzticību. Jāsaka, ka daudzi ir noraizējušies. Es šeit pārstāvu Flandriju, un Flandrijā ir ļoti daudz MVU. Uh, kas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu ekonomikas dzīvotspējai, un tādēļ ražotājus nevajadzētu uh, pārkraut un apkraut ar dažādiem jauniem noteikumiem un papildus administratīviem pienākumiem. Viņi galvenokārt grib ražot kvalitatīvus un labus produktus, viņi darbojas labās gribas vadīti, viņi nedrīkst kļūt par krāpniecības upuri, uh, par tādas krāpniecības upuri, ko piekopja daži negodīgi cilvēki cilvēki. Un es domāju, ka šeit eh, papildus marķējums uz etiķetēm varētu būt tāds eh, biedējušs signāls eh, lauksaimniekiem un arī lopkopiem, kas visu laiku ir strādājuši pēc labākās sirdsapziņas. Un lūdzu, neapkraujiet ar administratīvo slogu mūsu ražotājus. Paldies, Jūzo kundze! Muchas gracias, señor presidente. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Delangas kundze ir izstrādājusi lielisku ziņojumu. Un uh, definīcija ir noteikta, kas ir krāpšana, un ir pieminēts 168 2002, proti par marķējumu trūkumu. Šeit ir runa. Mēs vienmēr sūdzamies par uh, krāpniecību, bet vajadzētu šeit nošķirt starp uh, krāpniecību, lai iegūtu ekonomisku labumu, un tādu krāpniecību, kas izraisa veselības apdraudējumu. To vajadzētu nošķirt. Kādēļ notiek krāpniecība? Referenti pareizi teica, jo no tā gūst ekonomiskus labumus un uh, ir arī krāpniecības gadījumi, kuros vienkārši ir ļoti vienkārši noviltot marķējumu. Un eh, ir tīpaši tādiem produktiem, kas ir tiek pārdot lielos daudzumos. Piemēram, medum tiek piejaukts klāt, kādas sastāvdaļas var arī olīveļai. Bieži vien tas netiek pārdos tādos mazos lielumos, bet tieši otrādi lielos daudzumos, mazveidīgi Un tas tiek deklarēts kā dabīga olīveļa, bet pēc tam to ir ļoti grūti izsakot. Un tur ir krāpniecības iespējas. Ļoti bieži to nav gan iespējams izsakot, bet tas tomēr ir jādara ar kontroli un sodu palīdzību, kas ir tik lieli, ka tam būtu tāds brīdinošs raksturs. Tas ir būtiskais punkts. Vēl viens komentārs ko vēlētos teikt Delangas kundzei. Tur, kur ir runa par pārbaudi, kontroli. Jūs pieminējat universitātes, eh, kuras ir vislabāk pati pazīstāt, bet ir ļoti daudzas laboratorijas, kas ir iegūši lielu pieredzi, kas ir jau pazīstamas, ka tur notiek labas kontroles, ir izcelības centri, ko šeit arī varētu pieminēt ģenerāldirektori runāja par, par attiecīgo pārtikas nekaitīgumu iestādi. Un tika teikts, ka šie marķējumi nav aizkavējuši krāpniecības gadījumus. Marķējums par atsevišķiem komponentiem sastāv darbs, kas sastāv no daudziem komponentiem, tas ir sevišķi svarīgi. Tagad komisija un pēc tam vēlreiz referentē vārds. Thank you very much. Lielas paldies. Priekšsādātāji. Es gribētu sākt ar pateicības vārdiem referentei Delangi kundzei. Mēs esam ļoti priecīgi par to, ka viņa tikpat nopietni uztver uh, pārtikas viltojumus kā mēs. Ir ļoti svarīgi apzināties, cik liels ir krāpniecības potenciāls, kā tas kaitē tirsniecībai un pat patērētāju veselībai. Tas kaitē arī pārtikas ķēdei. Par to es tagad dziļāk nerunāšu. Protams, atsevišķos gadījumos dalību valstis var ātri reaģēt uz uh, atklātiem krāpniecības gadījumiem, bet kopumā instrumenti nav pietiekoši. Un mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir pareizi un efektīvi īstenot likumdošanu un sadarboties to īstenojot. Es tagad pieminēšu dažus elementus mūsu rīcības plānā. Jūs teicāt, ka nepieciešams apmācīt personālu un ka personālam jābūt sagatavotam. Jā, mēs tam piekrītam. Ļoti drīz mēs runāsim par uh, jaunajām, jaunām kontrolas regulām, kas ļauj atbalstīt dalību valstis, uzlabojot to īstenošanas kapacitāti. Par sodiem un sankcijām arī mēs piekrītam, ka sankcijām jābūt atbaidošām, jātur krāpnieki no rīcības. Oficiālo kontroļu eh, regulā mēs to arī sakām. Bet jāsaka, Strādājot vīdes noziegumu jomā, mēs konstatējām, ka īstie noziedznieki uzskata, ka viņus nekad nenoķers, un tāpēc sankcijas eh, viņus neaturēs. Sankcijas varbūt eh, ir eh, atturošas un atbaidošas tiem, kas vēl nav sākuši kaut ko darīt, bet tiem, kas jau ir biznesā, tā teikt, šīs sankcijas neko nenozīmē. At, jūs runājāt, ka nepieciešams izveidot at, apkarošanas komandas, tādas mums jau ir izveidotas pēc zirgu gaļas skan, skandāla. Mums jau ir inf, instruments, lai apmainītos ar informāciju par atklāt, atklātiem krāpniecības gadījumiem. Mums jau ir noteikumi par nominālās informācijas apmaiņu, bet, protams, diezgan grūti ir uh, ievērot arī uh, visus uh, datu aizsardzības noteikumus Tāpat mēs sākām jau darbu pie uzlabotās aģentūru sadarbības, un mēs jo īpaši vēlamies sasaistīt kopā visas aģentūras, kas strādā arī tiesību sargājušajā jomā. Pārtikas viltojumu tīkls tiek veidots Uh, dalību valstu dienesti tajā tiek iesaistīti, bet arī policija, muita, specializētie dienesti un tā tālāk. Mēs visus viņus aicinām sadarboties ar pārtikas kontrolas dienestiem, sniedzot vajadzīgo informāciju, lai efektīvi īstenotu likumdošanu. Un tad gribu informēt, ka mēs organizējam arī konferenci par pārtikas viltojumiem, kas notiks Itālijas prezidentūras laikā, 14. gada otrajā pusē, mēs uzskatām, ka mums tiešām jāievāc tehniskā ekspertīze, lai strādātu pamatoti. At pašlaik mēs lūkojamies, kā var finansēt e, šādus ekspertus, lai atbalstītu uh, dalību valstis, lai sagatavotu, piemēram, uh, DNS katalogu un citus instrumentus, kas ļaus mums labāk cīnīties pret pārtikas viltojumiem. Jūs pieminējāt vairākus elementus, piemēram, krāpniecības harmonizētā definīcija ir nepieciešama jūsu prāt, vai arī atsaucas laboratorijas izveide. Jāsaka, pašlaik ir rafit process sācies, mēs pārskatām mūsu likumdošanu, uh, Eh, pārtikas ķēdes jomā. Un tā ir lieliska iespēja mums harmonizēt arī pārtikas viltojumu definīciju. Te pašā laikā jāsaka, ka tas prasīs samērā ilgu laiku, jo mums jāharmonizē eh, esošie nosacījumi dalību valstu kriminālu kodeksos, kas pašlaik tiek piemēroti pārtikas viltojumu gadījumos. Atsaucas laboratorija ir ļoti interesanta ideja. Varbūt tiešām mēs varētu šo ideju papētīt un kādreiz arī izveidot šādu laboratoriju. Esam gatavi par to diskutēt, bet katrā gadījumā mēs ļoti pozitīvi vērtējam šo ziņojumu un esam gatavi sadarboties turpmāk. Paldies un noslēgumā referenti Lūdzu Delangi kundze. Paldies. Paldies kolēģiem par konstruktīvajiem priekšlikumiem. Daudzi no priekšlikumiem jau ir sastopami ziņojumā, bet, protams, mēs varam uh, tos vēl detalizētāk papildināt. Kolēģis no sociāldemokrātu grupas teica, ka ir jābūt tādai brīdinājumu sistēmai. Tas jau ir minēts 29. punktā, nu tad mēs varam to vēl uh, padziļināt, ja jums nepatīk pašreizējā teksta versija, jūs varat piedāvāt uh, konkrētus grozījumus. Tātad daudz no kolēģi teiktā jau ziņojumā ir iekļauts. Tātad 29. Uh, punkts, uh, brīdinājums sistēma. Bet, protams, mēs jau varam turpināt sadarboties. Tālāk. Uh, Tiek runāts par to, ka pārtikas ražošanas ķēde ir tik ļoti gara un sarežģīta. Vairāk kolēģi to ir minējuši, un tas ir minēts arī ziņojumā. Protams, mēs vēl varam uh, tekstu vēl vairāk uh, eh, uzpucēt un noslīpēt krāpšanās ar pesticīdiem, mēs ilgi šaubījāmies, vai tas vispār ziņojumā ir jāiekļauj. Problēma uh, mums ir pazīstama, jo Eh, īstenībā mēs neiekļāvām pesticīdus šajā ziņojumā. Liberāļu kolēģis runāja par to, ka ir jāņem vērā arī, cik daudz budžeta līdzekļi ir atvēlēts dalībvalstu kontrols instancēm. Uh, Jās, mums jau te nav jārūpējas par dalību valstu budžetiem. Mums, protams, ir jāpauž bažas par to, ka atvēlētie līdzekļi aizvien samazinās. Tā tas notiek arī Nīderlandē. Nīderlandē mēs esam sasnieguši nu, minimālo līdzekļu apjomu. Tas ir vienkārši nepieļaujami. Un eh, jāsaka, ka kontrolas instancēm ir liela izaicinājumi. Uh, kā ar to rīcībā esošiem resursiem eh, strādāt vēl efektīvāk. Eh, nu, ņemiet vērā Itālijas, Dānijas situāciju, jo viņi jau ir pietiekami labi darbojušies, izmantojot viņu rīcībā esošos resursus, vienkārši mainot varbūt darba metodes. Uh, Tālāk apvārsnes 2020, jā, tā ir ļoti interesanta doma, šeit iekļaut tādu atsauci, to minēja kolēģis no EKR grupas, un visi kolēģi runāja arī par to, kā labāk informēt patērētājus, vai ir iespējams to darīt ar marķējumu palīdzību cik daudz informācijas ir jāizvieto uz etiķetes, manuprāt, jāsaka, eh, lielākās kļūdas tiek, eh, vai, vai lielākā krāpšanās notiek vai nu pār, jāsaka, ka visvairāk cieši tie, kas atrodas pašā pārtiks ķēdes sākumā, ražotāji, un tie, kas atrodas pārtiks ķēdītas beigās, patērētāji, jo viņi no, nopērk šo produktu un atkal ražotāji, eh, zemnieki, lopkopi piedāvā tirgu labu produktu, un tad kaut kur pārtiks ķēdes vidū notiek šī krāpniecība. Šie cilvēki mums ir jāizstāv visvairāk, tam tajā ziņā varu piekrist kolēģiem, un, protams, mums ir jā jādiskutē, vai eh, mēs varam to darīt ehm, marķējot produkta izcelsmi, un kolēģi no zaļo grupas teica, ka nevajadzētu uzlikt MVU ehm, pleciem pārāk lielu nastu, pārāk lielu administratīvo nastu, un komisijai ir jāveic uh, Eh, ietekmes izvērtējums, ko tad nozīmē šī detalizētā izcēlesmes marķēšana. Daudzi kolēģi vēlas to zināt. Neatkarīgi no ietekmes izvērtējuma mums ir jāsaprot, ko tas uh, nozīmēs reālajam MVU darbam. Mums ir jāmēģina vienoties par kaut kādu kopienas definīciju un Ajūzo kūdze no diena ir ļoti daudz citu universitāšu, kas um, nodarbojas ar pārtiks produktu autentiskumu pētīšanu. Es labprāt iepazītos ar šādu pētījumu rezultātiem. Man šķiet, ka tieši šīs universitātes vislabāk ir izmantojušas zināšanas, kas ir iegūtas lauksaimniecības un produktu autentiskuma jomā, bet eh, jāpadomā arī par eh, kriminoloģijas eh, piesaisti šai disciplīnai, lai pie tiešām varētu izmeklēt produktu autentiskumu. Un ir cilvēki, kas varbūt pat apskatot olu no ārpuses var pateikt, vai tā ir bioloģiski ražota vai nē. Nu, tie bet ja e, šeit netiek konstatēta krāpšanās, tad tam nav nekādas nozīmes. Tā tad ir e, jāpievērš uzmanība tiem, e, kas vēlas veikt krāpniecību, nevis visu laiku jākontrolē tikai ražotāji. Tā tad ir jānoķer tie, kas spēlē šīs netīrās spēlītes un, protams, Eh, tagad eh, uzņēmējiem un arī valdībām ir pamatīgs uzdevums, kā šos negodīgos eh, cilvēkus noķert. Paldies, Esterē de Langei. Balsosim tad, kad būs apskatīti grozījumi. Grozījumi ir jāizniedz līdz 28. oktobra pusdienas laikam. 27. novembrī balsosim mūsu komitejā un plenārsēdes. Uh, Balsojums vēl nav ieplānots. Esam noslēguši šo darbu kārtības punktu un tagad apspriedīsimies ar Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes direktoru Bernārdu Urlu un mēs runāsim par veselīguma norādēm. Koordinatori vēlējās organizēt šīs diskusijas, jautājums tika nesen atkal iekļauts darba kārtībā, jo daudziem kolēģiem šķiet uh, vēl nav pietiekam liels skaidrības par notiekošo. Lūgtu kolēģus no EFSA ieņemt vietas šeit augšā. Jūs vēlaties palikt apakšā zālē? Nu, ļoti labi. Jūs varat tur palikt, tad ķersimies pie darba un došu vārdu Urlakungam. Bitte. Thank you very much, Mr. Chair. Lielas paldies priekšsādātāji. Paldies par to, ka jūs ielūdzāt mūs pārstāvēt EFSA šajā diskusijā. Atvainojiet, pārtrauc priekšstādātājs, varbūt komisija un referenti. Nē. Labi, atvainojiet. Nekas, nekas. Paldies vēlreiz, paldies. Uh, par to, ka jūs ielūdzāt mūs, kā organizējāt šo diskusiju, kas arī mums ir ļoti svarīga. Mums svarīgi arī dzirdēt, kādas bāžas ir parlamentam uh, par veselīguma norāžu sistēmu. Es gribēju tikai atgādināt, ka 2006. gada regula nosaka, ka tas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus finansēšanu, tai pašā laikā nodrošinot patērētāju augstāko iespējamo aizsardzību. Šīs regulas ietvaros EFSA 2008. gadā saņēma vairāk nekā 460 tūkstošus sūdzību par desmit tūkstošiem veselīguma norādēm dalību valstīs. Daudz vairāk nekā mēs bijām gaidījuši, jo mēs uh, domājam, ka būs varbūt nu, 100 tūkstoši uh, sūdzību. EFSA šajos gados izskatīja aptuveni 280 uh, eh, tūkstošus uh, sūdzību. 12. gadā mēs šo darbu uh, beidzām, bet uh, Pašlaik darbs ir uh, apturēts. EFSA ir ļoti daudz darba, un mēs cenšamies pieturēties pie paredzētiem termiņiem. 31. panta darbs pašlaik ir pabeigts. Visi zinātniskie atzinumi ir publiskoti. Par 13. panta 5. punktu un attiecīgām sūdzībām. Uh, un 14. pantu, tad jaunākie zinātniskie pierādījumi un e, bērnu attīstības e, problēmas, e, kā arī slimību izplatīšanās. Te nav tik daudz sūdzību, bet 417 pieteikumi tomēr ir bijuši. Aptuveni 40% sūdzību pieteicēji ir atsaukuši 36% pieteikumu ir apstiprināti. Attiecībā uz šīm veselīguma norādēm EFSA var strādāt piecu mēnešu laikā. Mums ir pieci mēneši, lai sagatavotu atzinumu. Mēs varam pieprasīt arī papildus informāciju, tad šis termiņš tiek apturēts un to var pagarināt par vēl papildus diviem mēnešiem. Arī pieteicējam uh, tas nozīmē, ka viņam ļoti ātri jāiesniedz papildu informācija 15 dienu laikā. Tā ir pātrinātā procedūra. Protams, 15 dienas ir ļoti īsa laika periods arī pieteicējam. Un tad runājot par probiotiskajiem pārtikas produktiem un um, attiecīgām norādēm mēs neizskatām šīs, uh, šos pieteikumus kaut kā īpašā veidā. Uh, tā ir parastā procedūra, kas ir paredzēta regulā. 300 šādas veselīguma norādes ir pieņemtas attiecībā uz 440 dažādiem uh, mikroorganismiem. Līdz šim problēma bijusi tāda ar šādām probiotiskajām norādēm. Mikroorganismu paveidi nebija charakterizēt, nebija raksturoti, un tāpēc bija diezgan grūti izskatīt uh, norāžu pieteikumus. Daži pieteikumi tika iesniegti otreizēji, ja pirmais iznākums bija negatīvs. Kopumā, jāsaka, no EFSA skata punkta sistēma darbojas labi. Likuma aktā jau ir paredzēts, ka mums tas ir jādara balstoties uz plašāko pieejamo zinātnisko pierādījumu klāstu Mēs to arī tā darām. Mēs izvērtējam pieteikumus, vadoties pēc visaugstākajiem standartiem, lai nodrošinātu arī harmonizētu zinātnīsku izvērtējumu. Pieteikumu izvērtēšana tāpēc arī notiek EFSA uh, līmenī. Runājot uh, īsi, jāsaka, ka no EFSA skata punkta Eiropa Eh, tagad nosaka jaunos standartus ar veselīguma norādēm. Domāju, ka citi lūkojas uz mums uh, ar apbrīnu un uh, mums izdevās tiešām panākt uh, zināmu līdzsvaru. Mēs aizsargājām iekšējo tirgu, tai pašā laikā nodrošinot patērētāju aizsardzību citi var mūs apskaust. Tiešām mēs daudz ko esam panākuši, tas ir panākumu stāsts, un uh, mēs varam arī turpināt tādā pašā garā. Paldies! Paldies, Ūla kungs! Tagad vārds komisijai. Miko kungs. Thank you very much. My... Paldies! It will be very short one. I just recall again. Izteikšos ļoti lakoniski. Atgādināšu, kas ir rakstīts regulas 6. pantā 23. apsvērumā, proti, ka norādes ir jābalsta uz vispārīgi pieņemtiem zinātniskajiem atzinumiem un izvērtējumi ir jāsaka vadoties pēc visaugstākajiem iespējamiem standartiem. Ņemot vērā šos apsvērumus, komisija uzskata, ka EFSA ir veikusi savus uzdevumus saskaņā ar mandātu un rīkojas atbilstīgi šim pantam. The... Iespējams, ka um, toreiz mēs nevarējām paredzēt, ka darba apjoms būs tik liels, bet mēs piekrītam EFSA apgalvojumam, ka viņi savu darbu ir veikuši pietiekami veiksmīgi un regula ir ievērota. Paldies! Vielen Dank! Paldies. Ir divi runātāji pietiekošies. Pilāra Ajūzo un Dagmar Rod Bēringa, Žurija Gerlinga, Pilāra Ajūzo, pēc tam pārējie. Muchas gracias, señor presidente. Yo, en primer lugar, quiero. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu sveikt eh, EFSAS. Uh, direktoru. Paldies, ka esat ieradies pie mums. Esmu pārliecināts par to, pārliecināt par to, ka EFSAS darbs tiek veikts ar vislabāko sirdsapziņu un ir eh, ļoti caurskatāms. Zinātniskie pētījumi un pārbaudas ir eh, notiek ļoti augstā līmenī. Ir bijuši vairāki semināri kur eh, tika pārbaudīti zinātniskie kritēriji. Pašlaik mēs eh, esam sanākuši, lai pārnot arī probiotiskās norādes. Tur ir tiešām ļoti svarīga attīstība. Ir bijuši daudz jautājumu, kas uzdoti par pārbaudām, un nekas rezultāti nav bijuši pozitām, eh, pozitīvi. Esmu pārliecināta, ka zinātniskās līmenis ļoti augsts, bet kaut kur tas aizķeras. Šveicē ir, piemēram, tā, ka patiešām šīs probiotiskās norādes eh, ir tiek ievērotas, droši vien, ka viņiem ir tāda pašzinātniskie pētījuma rezultāti kā Eiropas Savienībai. Tas ir tas, kas eh, nodarbina arī ražotājus. Bija uzklausīšana par eh, zinātniskajām prasībām, kas ir jāizpilda, lai nodrošinātu to, ka produkti veicina zarnu floras darbību. Tas ir tā, kā Eiropas eh, zāļu aģentūra vērtē šos jautājumus savādāk. Tur patiešām ir tā, ka aktīvā viela, kas tiek uh, pievienota, ir aizkavē caurreiz rašanot, bet veicina zērnu darbību. se pedía una alegación. Algo ocurre cuando. Kādēļ ir tā, ka ir dažāds vērtējums vielām? Kādēļ šī problēma ir vispār radusies? Mēs uzskatām, ka konsultācijas pirms uh, pietiekuma iesniegšanas būs ļoti, būtu ļoti laba, varētu problēmas jau novērst jau iepriekš. Daudzi mediķi uzskata, un arī zinās, ka pētiem to pierāda, ka, ja ir kauzalitātes uh, sasaiste, tā sakot, cēlošanas sakas, tad dažas sēnītes piena produktos, kas ir probiotiski, ka tām vajadzētu būt pozitīvam, kaut arī EFS to man apliecinājusi. Deviņsimt septiņi regula ir publicēta, un šonedēļ šī regula stājās spēkā par citu aspektu, kur arī ir runa par probiotiskiem produktiem. Un deskriptor ģenētisks. Par ģenētiskiem. Nosacījumiem un par izsakojamību. De, un šie ģenētiskie produkti var tikt sasaistīti ar eh, probiotiskajiem produktiem. Šajos produktos ir jautājums, vai runa ir par dzērieniem vai par pārtiks produktiem. Mm, e, ja, piemēram, ir e, rūkšpiens, šeit pastāv vēl daudz šaubas. Gribētu uzdot šo jautājumu komisijai. Paldies, kas esat šodien atnākuši, un paldies, ka sadarboties ar visiem iesaistēm pūstēm, lai atrisināt šīs problēmas, ir tīpaši, kas attiecas uz veselības norādēm šis temats ir izraisījis daudzas strīdus un konfliktus. Tagad ir šokai gaidīga. Thank you. Um, I've, I've... Paldies. On, on number of, a number of levels. Esmu nobažījusies par uh, daudzām lietām. Would first like to say that none of those. Gribēju teikt, ka nekas neļauj secināt, ka EFSA būtu veikusi savu darbu slikti, bet mums ir pamats raizēties, ka viņi nedarbojas saskaņā ar likumdošanu, bet likumdošana nemaz nav tik diktējoša. Ir, īstenībā viņiem bija jāpieņem daudz lēmumu, un te ir jārunā arī par interpretāciju. Nav tā, ka likumdošanā ir teikts eh, dariet to, un EFSA dara to, tā tad ir runāts par zinātniski pamatotiem lēmumiem. Nu, mēs arī par to arī varam ļoti ilgi diskutēt, ko tas īsti nozīmē. Uh, Nu vai, eh, ja man eh, šis zinātniskais pieņēmums liekas pamatots un manai dalībvalstī tas liekas pamatots, tas varbūt citiem tā nešķiet. Lai kā arī nebūtu, es domāju, interpretēšana, nu, augstākie iespējami standarti. Interpretācija šeit ir radījusi daudz problēmu. Un no nu, dienu. Mēs te runājam par patērētāju aizsardzības likumdošanu. Es gribu atbalstīt un um, aizsargāt patērētājus. Tas ir mans mērķis. Bet jāsaka, ka EFSAS darbs daudzējādā ziņā ir vispārsteidzošs, nu tas vēl tā maigi izsakoties. Un jāsaka, ka arī probiotisko norāžu eh, noraidīšana ir pārsteidzoša nevien man, bet arī daudziem citiem. Un viens no labākajiem gastroenterologiem eh, apvienotā karalistē man ieteica izmantot probiotiskus produktus. Bet no otras puses EFSA nevar eh, šādus norādus uz produktiem izmantot. Nu, es te nevaru visu vainu uzcelt, e, uzvelt EFSAI, bet kaut kas te ir nogājis greizi. Mēģinot atrast e, šo kļūmju cēloņus, es varu teikt, ka ir ļoti daudz jomu, kurās pastāv problēmas. Pirmām kārtām, un EFS arī to atzina, man iešaujas prātā, runājot par norādēm, bija problēmas uh, ar apjomu, viņiem bija grūti reaģēt pietiekam ātri. Un tieši šī iemesla dēļ mums ir jābūt diskusijām pirms procedūras un šāda pirm, pirms pieņemšanas procedūra vēl nav bijusi, bet uh, tā būtu bijusi noderīga. Tikai viens piemērs. Runājot par auzu klijām, ka tās it kā samazinātu uh, slimību risku, šo norādi noraidīja. Tālāk auzu klijas it kā uh, samazina holesterolu līmeni, tādā veidā pazeminot uh, sirds slimību risku, šāda norāde tika pieņemta, jo te vēl bija kaut kas eh, papildus pievienots. Un ja mēs runājam par šīm pirms pielaides uh, diskusijām, uh, tas noteikti būtu nākuši par labu, un vairāki cilvēki man teica, ka šādas procedūras būs pārāk dārgas, un cilvēki kaut kam ticēs, viņiem šķitīs, ka tam varētu būt uh, labvēlīgs iznākums, bet es gribu teikt, ka ECO un IME izveido šādu procedūru, un uh, viņu tīmekļu vietnē ar to var iepazīties, kā uh, to visu darīt, eh, ka tā ir procedūras sastāvdaļa, un es nedomāju, kādēļ mēs nevarētu pieprasīt, ko tādu veikt. Es patiešām labprāt vēlētos dzirdēt EFSA viedokli par šādu iespējamību. Un vai tas patiešām nākt par labu? Un es nevaru arī neatgriezties pie šiem augstākiem iespējamiem standartiem. Nu, protams, mēs gribam, lai tas tiktu ievērots, sevišķi, ja runājam par mūsu patērētāju labklājību un veselību, bet mēs tiešām varam par to ļoti daudz diskutēt, vai tādas nejaušas kontrolas ir patiešām atbilstīgas, runājot par uh, produktiem. Mēs te nevaram salīdzināt pārtikas produktus ar zālēm, piemēram, cilvēki eh, no, cieši no kādas kaites, un jums ir jāskatās, kā šīs zāles viņiem palīdz. Nu, tas ir kas pilnīgi savādāks. Ja mēs runājam par pārtikas veselīgumu, pārtikas piedavām, tās nav zāles, un es gribētu, lai būtu labāks dialogs ar EFSA, nu nevajag te tagad milzīgi grozīt tā baigi pamatīgi likumdošana, neviens šo Pandoras lādi nevēlas atvērt. Tas ir kas tāds, kas vēl nav apstiprināts, bet miljoniem ES patērētāju izmanto šādus produktus arī probiotiskos, un tas jau nav nekas bīstams. Tas noteikti atstāja labu ietekmu uz viņu veselību. Ir daudz arī tādi produkti, nav jau tā, ka produktu ietekme ir eh, pierādīta tieši šīs procedūras ietvaros, nu es negribu teikt, eh, jā, probiotiski produkti ir izcili, man tie patīk, eh, tikai tāpēc tas ir jāsaprot arī visiem pārējiem. Bet, nu, mums noteikti ir jāizpēt šādi iespējami. Paldies, Dagmā Rotbērien. Well, well, well, well, jā. Yeah. Ļoti labi, ļoti labi. Tas longo. Nu, kur lai sāk? EFSA ir tāds garš stāsts Un es gribētu dzirdēt, ko teiks kāds uh, cits, kas nestrādā tik ilgi kā EFSA. Es domāju, jums vajadzētu būt uh, pieticīgākiem. Tas būtu pareizāk un labāk. Jo, kā teica um, ehm, uh, eh, Džulija Gerlinga, sākumā EFSA uh, nebija tāds panākums stāsts un sākumā nebija ar ko lepoties. Es atzīstu, uh, ka struktūras EFSA mainās. Tas nenotiek viegli. Un um, ļoti grūti taču bija panākt uh, labāku caurskatāmību, labāku zinātnisku kvalitāti. Tas viss uh, bija diezgan sarežģīti. Un Eh, izpildirektors, piemēram, vairs nav savā vietā, eh, bet viņš paveica ļoti daudz darba. Kaut gan es uz to lūkojos ar eh, simpatizējošo, bet kritisko nostāju. Un es gribētu teikt, runa nav par probiotiskiem uh, produktiem, nec arī par ģenetiski modificētajiem organismiem probiotiskajā pārtīkā. Runa nav par to. Ja komisija šodien nevēlas atbildēt uz šiem komentāriem, labi, es to sapratīšu, bet mēs vēlamies diskutēt par sistēmu kopumā. Ir paredzētas diskusijas par šo eh, iepriekšējās pieteikumu iesniegšanas un konsultācijas mehānismu. Bet tagad uh, uh, tas, kas tika teiks par probiotiskiem uh, pārtikas produktiem. Esmu juriste un es uh, nevaru uh, teikt, vai uh, visi 300 pieteikumi tika izskatīti pareizi vai nē. Uh, jūs teicāt, vairāk nekā 300 pieteikumi bija un mikroorganismi nebija pietiekoši raksturoti, lai tos apstiprinātu. Uh, Bet kā tas vispār ir iespējams? Kā jūs varat pateikt, tie nav pietiekoši raksturoti vai izteikti? Es domāju, ka var piedāvāt o, tādus padomus vai palīdzību. Es negribu to uzreiz saukt par kritiku. Es pati nevaru uh, tagad izlemt, vai kāds no pieteikumiem tiešām bija pamatots vai nepamatots. Es to nezinu, bet ja jūs uzskatāt, ka šie mikroorganismu paveidi nebija pietiekoši raksturoti, kāpēc jūs to neteicāt pieteikumu iesniedzējiem un neveicāt šīs konsultācijas pirms iesniegšanas? At, eh, Gerlingas kundze teica, ka ēmā to darot. Es domāju, ka es jau zinu, ko jūs man atbildēsiet. Jūs teiksiet, uh, Jā, EMA un EKA ir uh, bagātas aģentūras, uh, tās var iekasēt nodevas. Un nav taču uh, uh noslēpums, ka jūs varat arī būt kandidāts uz izpildirektora vietu. Bet kā tad vispār ir ar šīm nodevām? Es domāju, ka ir nepareizi, ka EFSA nedrīkst iekasēt nodevas. Es uh, būšu pēdējā, kas teiks, ka kāda aģentūra esot pārāk tuva nozarei vai rūpniecībai. Jūs taču strādājat ar rūpniecības pārstāvjiem katru dienu, tas ir normāli. Bet uh, vai jūs uh, nelūksiet komisijai vēlreiz pārdomāt šo nodevu jautājumu? Man ir zināma ideja, Eh, kāpēc tas tā tika izlemts. Es zinu, kas bija par, kas bija pret, tā aptuveni. Un es arī sākumā nebiju pārliecināta par to, ka vajadzīga šis nodevas. Es eh, vienkārši neuzticējos EFSA, es nezināju, ko aģentūra darīs ar visu šo naudu, kas tiktu iekasēta. Es domāju, ka tagad EFSA ir eh, nostiprinājusies un situācija ir mainījusies. Es domāju, ka EFSA vajadzētu iekasēt nodevas. Ko jūs darīsiet ar šo naudu? Jūs strādāsiet pieteikumu iesniedzēju labā, jo no viņiem jūs šis nodevas iekasēsiet. Tieši tā runa eh, rīkojas EKA un EMA. Un tad jums tiešām vajadzētu sniegt pakalpojumus pieteicējiem. At jūsu atbalsta birojas, atbalsta dienests Es zinu, eh, ka Katrīna Gislēna ļoti lepojas ar savu atbalsta dienestu. Bet, nu, tad būtībā vajadzētu arī teikt, jā, jāiesniedz pieteikums tur un tā tas jādara, un tad tik un tik daudz dienas jums ir. Bet uh, tikai to vien administratīvos padomus var uh, eh, šīs atbalsta dienas sniegt. Zinātniskos padomus viņi nevar sniegt. Kas mums ir nepieciešams? Mums ir nepieciešams kaut kas šajā pirms pieteikuma iesniegšanas fāzē, kaut kādas konsultācijas. Mēs to varam saukt par konsultācijām pirms pieteikuma iesniegšanas vai kā savādāk. Bet, piemēram, atkal pa, runāsim par uh, probiotisko pārtiku. Jūs varat teikt, jā, tas izklausās ļoti interesanti. Mēs zinām, ka uh, šādus mikroorganismus izmanto, bet lūk, vajadzētu pierādīt, eh, ka tas tiešām tā iedarbojas. Tieši tam ir paredzēta pirms iesniegšanas fāze. Tam ir vajadzīgas konsultācijas, lai pieteicēji zinātu, kur vēl trūkst informācijas. Un tad eh, es domāju, ka pieteikumi vienmēr var tikt uzlaboti Es pati neesmu iesniegusi nevienu pieteikumu, man ir zināmas priekšzināšanas, bet es neesmu iesaistīta. Un šķiet, ka ļoti bieži pieteicēji tikai traucē jūsu darbam. Uh, attieksme ir tāda, nezvaniet mums, mēs paši jums piezvanīsim, bet netraucējiet mums strādāt. Kas tad būtu jādara, kādi soļi jāspēr EFSA? Es domāju, ka vajadzētu šīs konsultācijas pirms pieteikuma iesniegšanai jātiecina uz visiem, ne tikai uz pieteikumiem attiecībā uz probiotiskajām norādēm. Jūs sakāt, ka to nevar finansēt, bet nu es personīgi uzskatu, ka varētu pārorganizēt aģentūru, samazinot izdevumus Jūs neesat vairs tādā situācijā kā pašā sākumā, kad veselīguma norādes vēl netika pārbaudītas. Jūs varat uh, piestrādāt arī vairāk, uh, jūs varat paveikt vairāk, kā piemēram farmakoviģilānces jomā uh, tiek darīts pašlaik. Un jūs varat sagatavot labu rīcības plānu un tad pieprasīt nodevas par savu darbu, un parlaments jūs atbalstīs, ja būs pamatoti. Es varētu runāt vēl daudz ilgāk. Un es tiešām esmu iekārdināta atgriezties pie tā, ko pieminēja uh, Girlingas kundze par šo atšķirību starp pārtiku un pārtikas piedevām. Uh, kas ir būtībā nu tā, gandrīz vai zāles, kas tika izmantotas eh, cīņai eh, pret eh, kādu slimību. Tagad es uh, vēlos atkal dot vārdu EFSAI Urla kungam, lai viņš varētu atbildēt uz jautājumiem komentāriem, norādēm, un pēc tam došu vārdu komisijai, ja jūs vēlēsieties runāt. Tagad lūdzu Urla kungam. Thank you very much, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. We entered into the second part of... Mēs nekavējoties... Uh... And, uh, of course, this is not a problem for us. Mēs atkal esam atgriežušies pie šīs pirms izsniegšanas uh, fāzes, jeb posma. Gribētu sākumā varbūt runāt tādos vispārīgākos vilcienos un tad jau pievērsties detaļām. Domāju, visi varam būt vienas prātis, ka mēs vēlamies veicināt inovācijas Eiropā un kalpot mūsu klientiem. Tam var pilnībā piekrist, mums ir jādara vairāk un to mēs varam darīt pirms, ieks, pirms iesniegšanas uh, posmā, bet nav jau tiesa, ka mēs nebūtu neko darījuši. Un uh, Rodbērens kundze, jūs teicāt, ka te ir kaut kāda nezin, nezinātniska administratīva palīdzība, bet mums ir bijušas uh, konsultācijas ar klientiem. Mēs vairāk kā 500 reižu esam viņiem atbildējuši. Mums ir organizēti semināri un mums ir jau bijuši vairāk semināru un vēl uh, daudz semināru tiks organizēti. Es domāju, ka EFSA jau šo to ir darījusi un tas nav bijis maznozīmīgi. Mēs esam palīdzējuši iesniegumu pieteicējiem, uh, snieguši viņiem informāciju. Un visi varam par to būt viens prāts, domāju, te nav nekādu šaubu. Par to nav vērts strīdēties. Whether we would like to go for individual meetings with individual companies ir bijušas uh, individuālas um, kompānijas, individuāli pieteikumi, nu te jau rodas problēmas. Tas ir tiesisks jautājums jo, piemēram, EMA ir ļoti nepārprotams mandāts Eiropas zāļu aģentūrai. Viņiem ir jākonsultējas ar zinātniekiem, tas noteikts regulējumā. Mēs te nerunājam tikai par nodevām. Viņiem ir juridisks pamats kas nosaka, ka viņiem ir jāpalīdz uh, farmācijas nozarei, ka viņiem ir jākonsultējas ar zinātniekiem, un mums uh, savā regulējumā tas nav noteikts. Mums nav tādu pilnvaru. Otrā daļa ir uh, risks reputācijai, ja mēs uh, gatavotu pirms uh, ieteikuma uh, pirms pieteikuma, pirms iesnieguma uh, tikšanās ar individuāliem uzņēmumiem, tas nebūtu saskaņā ar mūsu pilnvarām. Nu, tā tas nenotiks, mēs nevaram dot nekādus zinātniskus ieteikumus, jo paneļa darbiniekiem ir jāpieņem zinātniski lēmumi, uh, tiem ir jābūt uh, pēc iespējas neatkarīgākiem, un, protams, EFSA ir darījusi ļoti daudz un mūsu zinātniskiem ieteikumiem ir jābūt neatkarīgiem. Un patiešām ir jābūt tādam kā Ķīnas mūrim starp ieteikumiem un zinātniskajiem ieteikumiem, ko sniedz panels. Un, protams, jārunā arī par resursiem. Jūs jau pati to minējāt, bija ietekmes izvērtējums pēdējo gadu laikā un Eh, jūs taču zināt, kāds ir eh, tā visa rezultāts, un mums tagad nav iespējas ieviest eh, nodevas. Varbūt kaut kad tas mainīsies, bet tagad nodevu nav. Protams, tas ir saistīts ar resursiem. Ja būtu trīs šādu tikšanos gadā, tad nebūtu nekāda pamata to attiecināt tikai uz vienu veselīgumu norāžu sektoru. Mums taču ir simtiem tūkstošiem tikšanos gadā, un tas ir saistīts ar resursiem neatraujami. Mums ir jāstrādā ar tādu budžetu, kāds ir mūsu rīcībā, un mums ir jāmeklē citas metodas un instrumenti, lai sasniegtu tos mērķus, kas mums visiem ir kopīgi, proti uzlabot saziņu. Uh, atbalstīt eh, mūsu klientus neviena nozars interesēs, bet arī patērētāju interesēs. Mēs esam gatavi darīt vairāk, esam gatavi iesaistīties diskusijās, bet eh, es to nedarītu balstoties uz eh, atsevišķiem pieteikumiem, ko iesniedz atsevišķi uzņēmumi. Tad mums vajadzētu citu juridisko pamatu. Paldies, vai komisija vēlas izteikties? Noh, dann. Ja nē, tad mēs varam pāriet uz otro kārtu, ja mūsu laiks līdz būs septiņiem. Okay, I, I will... Jā, es neatkārtošu to, kas jau teica uh, Urlakungs. Protams, komisija atbalstītu rīcību esošā satvara ietvaros uh, un ar esošo personālu. Protams, būtu labāk, lai ar esošiem resursiem mēs varētu sniegt plašākas konsultācijas pieteikumu iesniedzējiem. Dažos gadījumos es uzzināju, ka problēmas tiešām uh, varēja atrisināt uh, par kuriem tika teikts, ka varētu to atrisināt pirms ieteikšanas fāzē. Uh, šis problēmas tika konstatēta tikai pētot pieteikumu, iepriekš tas nemaz nebija zināms. Bet, nu labi, runājot par nodevām, jūs zināt komisijas nostāju, tā nav mainījusies. Es uh, atgādināšu tikai vienu jautājumu, kas ar to ir saistīts. Runa nav tikai par ienākumu, bet par to, vai tas tiešām palielinās EFSA jaudu un spējas. Ja es pareizi sapratu par ģenēriskiem uh, deskriptoriem, nebija jau laikam ģenētiski, uh, kā tas izskanēja, tad tas ir saistīts netieši, bet uh, tas nav daļa no veselīguma norādēm. Komisijai ir uh, kritēriji izstrādāti, ko izvērtē dalībvalstis, nevis EFSA. Es gribu Um, norādīt, ka mēs nevaram izslēgt, ka dažos gadījumos, dažos gadījumos šāds komisijas kriteriju saraksts varētu palīdzēt, bet tas nav ģenērisks risinājums. Un ļoti grūti jau tagad uh, pateikt, uh, kā tas ietekmētu pašreizējo regulu. Pašlaik vairāk neko nevaru teikt. Un tad atgriežoties pie vispārējās pieejas, šī uh, fāze pirms pieteikuma iesniegšanas. Mēs varētu vadlīnijas vienkāršot, jo vadlīnijas daļēji ir ļoti sarežģītas, un mēs zinām, ka vairāki pieteicēji sūdzās, ka viņi saņem informāciju, bet tā ir tik sarežģīta un tik sapiņķerēta, ka atkal tā jāinterpretē. Tad te varētu tiešām veikt uzlabojumus esošajā EFSA satvarā. Kas attiecās uz individuālajām uh, konsultācijām. Tad mums katrā gadījumā jāievēro EFSA neatkarība. Paldies, nākamie runātāji. Uh, Dagmar Rotrot Bērenta. Paldies, ja komisija vienmēr tā ļoti uh, jocīgi uh, izsakās, tas uh, manu dzīvi padara krāsaināku. Es jūs nemocīšu. Uh, bet es domāju, ka jūsu priekšniekam vajadzētu tomēr ieskaidrot, kā tiks apdraudēta EFSA neatkarība, ja EFSA saņems nodevas, bet kāpēc tad EKA vai EMA neatkarība nav apdraudēta? Situācija taču tāda pati, pilnīgi paralēli gadījumi. Un Eh, būsim godīgi. Mēs zinām, kāpēc ietekmes izvērtējums bija negatīvs attiecībā uz nodevām. Un mums vajadzētu tiešām runāt godīgi. EFSA um, sākumā nebaudīja uh, lielu uzticību. Tagad situācija ir mainījusies, un es domāju, ka arī komisija var mainīt savu nostāju. Esmu pārliecināta, ka parlamenta viedoklis ir mainījies. Un es aicinu Gerlingas kundzi un Ajūza kundzi par to padomāt. Es neskatu vairs nekādu tādu pamatojumu, kāpēc ir trīs aģentūras ar klientiem no nozares, kas tieši sadarbojas ar šiem klientiem, un kāpēc vajadzētu dažādu attieksmi attiecināt uz trīs aģentūrām. Protams, zāļu aģentūra ar farmakoviģilanci strādā nedaudz savādāk, bet uh, kopumā situācija ir paralēla. Tiek gatavots lēmums, kas galu galā ir komisijas lēmums, izvērtējot pieteikumu. Un es domāju, ka būtu um, godīgāk, ja komisija atzītu, ka nav lielas atšķirības starp šīm trīs aģentūrām un ka nodevas pašas par sevi neapdraud neatkarību. Man joprojām ir tāds iespējas, ka šis klientu jautājums Uh, nu jā, klientu ir vairāk, EFSA ir mainījusies, viss ir pareizi. Situācija ir savādāka nekā pirms trīs gadiem vai pieciem gadiem. Jūs mani pazīstat. Ko es domāju, to es arī saku. Un es nekad neslēpu savu attieksmi pret EFSA. Es arī publiski vairāk kārt izteicos. Jā, es uh, zinu, ka EFSA darbs ir uzlabojies, ir garš saraksts ar uzlabojumiem, Jums ir arī semināri, jums ir jautājumu un atbilžu sadaļa mājaslapā. Tas ļoti labi. Bet eh, kāpēc tad individuālās konsultācijas eh, jums nepatīk. Jūs taču strādājat individuālajā līmenī, jūs izskatāt katru pieteikumu atsevišķi, jūs jau neizskatāt tādu 50 pieteikumu grupu. Un ja jūs izskatāt vienu pieteikumu, tad kaut kādā brīdī jums arī jāsazinās ar šo individuālo pieteikuma iesniedzēju. Eh, jūs atsaucāties uz reglamentu eh, tas bija 2000 gadu sākumā. To vienu reizi es tam nesekoju, biju slimnīcā bet es domāju, ka toreiz mēs tiešām pieļāvām kļūdas. Un galvenā kļūda ir tas, ka šī ir vienīgā aģentūra, kur parlaments nav pārstāvēts valdē. Tā tiešām ir liela kļūda, un es vienmēr tā esmu domājusi. Vēl viena nopietna kļūda ir tas, ka mums nav skaidru priekšstatu par to, ko EFSA var darīt. Protams, toreiz tas viss bija uh, pilnīgi jauns lauciņš. Un mums taču visiem jāsaprot, ka regula var tikt pārskatīta. Regula netiek uzreiz iekalt akmenī. Ja situācija mainās, tad arī regula jāmaina. To var darīt un tas ir jādara. Jūs sakāt, ka nu, EMA regula ir kas cits. Nu, jūs esat no Austrijas, es no Vācijas. Uh, bet nekas jau uh, nenozīmē, ka, ja kaut kas nav regulā, tad nedrīkst sadarboties un darīt ko vairāk nekā tur ierakstīts. Un tad jūs sakāt, grūti būtu, ja konsultācijas sniegtu kāds no vērtētājiem. Es zinu, kā tas notiek uh, zāļu aģentūrā. Es uh, tiešām būtu ļoti pārsteigta, ja kāds uh, no uh, atbilstošās komitejas nepiedalītos šajās konsultācijās, jo tikai tā jau kāds zinātnieks varēja pateikt, ka šis un tas pētījums nav pietiekoši labi izstrādāts. Uh, Jūs ļoti baidāties par savu reputāciju. Manuprāt, jūs par daudz par to domājat. Un konsultācijas noteikti to neapdraudēs. Tad vēl jādomā par to, kā var ierobežot šīs konsultācijas, kur ir robežas. Ja jums būtu nodevas, viss būtu skaidrs, tad pie jums uh, nonāktu tikai tie, kas būtu gatavi šis nodevas maksāt. Pašlaik nodevas jums nav, un tieši tāpēc ir problēma ar milzīgu pieteikumu skaitu. Kaut kādā veidā um, tad tagad jāizlem, kā rīkoties, kam var piedāvāt individuālo pirms iesniegšanas konsultāciju un kam nē. Tas jādara, protams, caurskatāmi un juridiski pareizi. Es nezinu, kā to var paveikt. Ar nodevām viss būtu skaidrs, jo tad jau nauda pati visu noregulētu. Kas maksā, tas to arī dabū. Un tad arī jūsu resursi būtu nodrošināti. Tad tie, kas vēršas pēc palīdzības šajā atbalsta birojā, tad um, uh, viņi taču arī griežas pēc palīdzības, kad tā ir vajadzīga. Es domāju, ka visu var diezgan viegli atrisināt. Paldies, vārds EFSA un pēc tam komisijai. Bet vēl Gerlingas kundze? Labi, Gerlingas kundze, Ajūza kundze. Paldies priekšsādātāji. Ļoti interesanti tas, ko pateica uh, Berens kundze. Man pašai ir diezgan ierobežota uh, pieredze, jo es šajā komitejā nestrādāju ilgi. Bet mūsu secinājumi ir vienādi. Es nedomāju, ka te jārunā par vēsturiskiem aizrādījumiem. Uh, nē, process ir pilnīgi loģisks. Mēs varam uzlabot situāciju, nepārskatot pilnībā regulu. Protams, kādreiz tā būs jāpārskata, bet tas nav obligāti jādara tulīt pat. Es domāju, ka mēs varam tāpat EFSA darbu uzlabot. Man šķiet, ka šajā gadījumā runājot par pirms pieteikuma iesniegšanas fāzi un situāciju pēc pieteikuma iesniegšanas, te jāatsaucās uz dokumentu, ko saņēmu no EFSA pirms 18 mēnešiem Tur ir noteikts, ka EFSA var atbalstīt pieteikuma iesniedzējus, piedāvājot vadlīnijas, norādes, veicot konsultācijas un organizējot atbilstošus zinātniskas sanāksmes. Tas ir dokumentā, ko es saņēmu. Un tad es gaidīju, ka, kā šis dabiskais process attīstīsies. Bet mēs redzam, uh, ka te nekas nav attīstījies tā, kā bija paredzēts. Varbūt tam bija arī labi iemesli, bet mums taču uh, jāvienojas par principiem. Man bija tas gods novērot, kā komiteja izskata pieteikumus, un man šķita, ka komiteja paveic lielisku darbu, es nekādu kļūdu neesmu pamanījusi. Un es domāju, ka arī komitejas locekļiem būtu noderīgi Eh, sazināties ar pieteikumu iesniedzējiem, ja tas uzlabotu situāciju visiem. Vieglāk būtu patērētājiem, EFSA, parlamentam, komitejai, visiem. Tā kā es redzu, ka pēc būtības jums nav iebildumu, bet šķiet jums ir iebildumi pret individuālajām konsultācijām. To es īsti nesaprotu, bet domāju, kā varam to atrisināt. Jo konsultācijām jābūt individuālām, eh, jo jūs strādājat ar individuālajiem pieteikumu iesniedzējiem. Es vienkārši nezinu, kā to varētu paveikt savādāk. Tā kā es redzu, ka kopumā jūs esat gatavi to darīt, resursi arī būtu pieejami. Es zinu, ka uh, kādreiz bija pateikts, ka nodevu nebūs. Eh, bet visu taču var mainīt. Un arī EFSA darbs ir eh, ļoti specifisks. Eh, darbs ar veselības no, veselīguma norādēm pilnībā atšķiras no darba, ko jūs veicat ģēmo kontekstā. Tā kā, ja mēs runājam par atšķirīgiem darba lauciņiem, tad var arī noteikt atšķirīgus noteikumus. Es domāju, ka lūkojoties uz lietām nedaudz plašāk, var visas problēmas atrisināt. Ar, piemēram, strādājot ar uh, augu izcelsmes pārtikas piedevām, at jūs jau paveicāt lielisku darbu, un sistēma funkcionē labi, bet tā var funkcionēt vēl labāk. Domāju, ka sistēmas uzlabošana būtu noderīga gan jums, gan arī mums. Paldies! Un, uh, mūsu kontaktpersona Repsu Pilārā Jūzo. Pēc tam dosim vārdu atkal Repsai un atkal sākam no sākuma visu. Jā, paldies priekšsēdētē. Arī es ļoti augstu vērtēju Rotas Berenas kundzes pieredzi un augstu vērtēju to, ko viņš šeit pauda. Es zinu, ka viņai ir daudz lielāka pieredze kas attiecas uz visu kopējo laiku nekā citiem, kas attiecas uz aģentūru. Šī sanāksme tika sasaukt, jo koordināti pieņem šādu lēmumu, jo bija problēmas. Un par probiotiskiem produktiem, kur tika noraidīti pieteikumi. Un, protams, var būt dažādi viedokļi par to, kādēļ tika sasaukta šī sanāksme, bet jebkurā ja gadījumā šie iepriekšējie procesi, bet tie ir vajadzīgi kādēļ, ka ne individuāli uzņēmumam vai uzņēmumu grupai, kuriem ir līdzīgs pieteikums vai tās pats pieteikums, piekrītu Rodas Bērens kundzē, es domāju, ka būtu labi, ja tiešām varētu arī iekasēt nodevas, jo uzņēmums vai rūpniecības sektors kas eh, sākumā samaksā nodevu, tad eh, vēlāk ar šo iepriekšējo procedūru pieteikumā varētu izvairīties no pārāk daudz nevajadzīgiem pieteikumiem. Tālāk uh, EFSAS kung, uh, vārds EFSA. To... Urla kungs, lūdzu, paldies. Jā, ja man ir. Uh, jāapkopo, es varu teikt, ka mums ir vienoti mērķi, mēs vēlamies uzlabot uh, klientiem piedāvātos pakalpojumus, un Girlangas kundze teica, ka mēs jau visi dodamies vienotā virzienā, un Ajūzau kundze nu pat teica kaut ko ļoti svarīgu. Varbūt, ka nevajag te runāt par uh, individuāliem pieteikumiem un uh, nevajadzētu tikties ar individuāliem uzņēmumiem, varbūt vajadzētu runāt ar tiem, kam ir vienotas intereses, tas, protams, mums uh, nestu ieguvumus, mēs varētu darboties kā grupa, un mēs patiešām arī semināros tiekamies ar uh, vienotu uzņēmumu grupu, kas iesniedz līdzīga veida pieteikumus, tā jau mēs varētu ietaupīt resursus, laiku un enerģiju. Forward. I'm very happy about this discussion because also for us it's important. Es domāju, ka ir iespējams uh, doties uz priekšu, ir iespējams progress un Mēs noteikti atrodamies vienotās izējas pozīcijās, un kā EFSA pārstāvs es gribu jums teikt, ka darīsim visu uh, iespējamo, mēs darbosimies pēc labākās sirdsapziņas, un kā teica Gerlings kundze, būs vēl papildus semināri, mēs arī atbildam uz jautājumiem savā tīmekļa vietnē. Mēs esam patiešām daudz ko darījuši, un Eh, pēdējo četru gadu laikā tika jāstrādā pie 4000 veselīgumu norādēm. Tagad mums ir nedaudz vairāk laika, lai atgrieztos pie neatbildētiem jautājumiem, un komisija runāja arī par vadlīnijām. Mēs pārskatām vadlīnijas, pārskatām dokumentus, lai vadlīnijas būtu uh, skaidrākas un vienkāršākas, un mēs vēlamies vienkāršot procedūru, es uzskatu, ka mēs esam atbildējuši uz tiem jautājumiem, ko jūs uzdevāt, varbūt to varam darīt ātrāk, bet galu galā mēs noteikti sasniegsim tos mērķus, ko jūs šodien nospraudāt. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Es nezinu, vai ir vēl kāds, kas grib uzdot papildus jautājumus. Jā, mums ir pietiekami daudz laika, līdz pusseptiņiem esam visu rezervējuši. EFSA un uh, pārējie Rotberenta. Jā, es tikai gribēju. Runāsim skaidru valodu. Urla kungs. Jā. When... Jūs varat uh, tikties ar vairākiem uzņēmumiem kopā, kam ir vienāds intereses. Ja uzņēmumi uh, tiekas uh, vienlaicīgi, jums, protams, uh, ir jāsaprot, ka uzņēmumi to negrib darīt. Viņi negrib tādas masu tikšanās. Tā nav labdoma. Ja, wenn Sie möchten, bitte. Ja, jūs vēlaties, lūdzu. Yeah, thank you very much. I'm, um, yeah. Paldies. Es pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt. Es jau neesmu naivs, es saprotu, ko jūs domājat, bet esot vairsirdīgam, gribu teikt, ka pirms pieteikuma tikšanās mērķis so not... nav veikt ietekmes izvērtējumu pašā sākumā. Mums ir jāiepazīst ar pētījumiem, bet mums ir jāsāk sadarbība jau agrāk. Mums ir jāsaka, kāda pētījuma mums ir nepieciešama, kādas ziņošanas procedūra ir vajadzīga, kāda statistika mums ir nepieciešama. Un ar šīs informācijas palīdzību klienti varēs veikt eh, atbilstīgas, eh, atbilstīgus pētījumus. Uh, Šajā brīdī mēs runājam tieši par probiotiskajiem produktiem un ir nepieciešami pētījumi arī ar cilvēkiem, kas norādītu cēloņu sakarību. Šādas problēmas mēs nevaram atrisināt tad, kad jau pētījumi ir tikuši veikti, tad jau ir par vēlu. Mums ir jāsāk darbs jau agrāk, ir jābūt ar semināriem, mums jāsaka, kas ir jādara, ir jābūt caurskatāmiem. Uh, saskaņotiem pētījumiem, un to mēs varam izdarīt eh, tad, ja mēs tiekamies ar vairākiem klientiem uzreiz. Problēmas jau nav saistīts tikai ar zālēm, kā tas ir, piemēram, zāļu aģentūras gadījumā jāsaka, ka zāles un uh, pārtiks produkti nav metam vienā katlā. Mums nevajag izmantot to, kas uh, ir uh, pierādījis, uh, šo sistēmu, kas ir pierādījis sev praksē, EMA gadījumā nevajag pārnest automātiski uz EFSU. Paldies! Kibis. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Frau Roth-Behrendt gibt auf. Rotas Bērens kundze padodas. Līdz ar to esam pabeiguši debates un vēlu visiem Un tagad esmu pabeiguši par šo darbu kārtību. 24. oktobrī mēs eh, atkal jau tiksimies, un eh, paldies kolēģiem, kas tik ilgi izturēja ar mani. 24. oktobrī tā ir Strasbūras plenārsēde. Mēs no 9. līdz 12. mums būs komitejas sanāksme. Katrs to uzaicināts piedalīties. Līdz ar to esmu pabeiguši sanāksmi. Labu vakaru, labu māju ceļu un paldies par līdzdalību.